Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite. Dārgie kolēģi, aicinu visus ieņemt vietas. Nos travaux sont repris. Atsāksim darbu. Gribu teikt paldies visiem aģentūru pārstāvjiem eh, par to, kas ir ieradušies uz viedokļu apmaiņu, uz ikgadējo tikšanos par aģentūru budžetu. Šogad aģentūras pārstāv eh, izpildu direktors no EFSA, pārtikas nekaidīguma aģentūras pārstāvis, kurš ir arī tīkla vadītājs. Mūsu pastāvīgais referents ir Gajēra kungs aģentūra jautājumos, nu un tad bez kavēšanās arī došu vārdu Tirolkungam no EFSA. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Un labrīt, eh, godātie deputāti. Paldies, ka esat uzaicinājuši tīkla pārstāvis uz šo tikšanos. Nu, jau tā ir kļuvusi par tādu gadskārtēju tikšanos Eiropas Savienības budžeta pieņemšanas procesā. Mēs atzinīgi vērtējam iespēju prezentēt arī savu viedokli par Eiropas Savienības budžetu. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs atzinīgi vērtējam to, ka 18. gada budžeta projekts uh, koncentrējas uz tādu prioritāšu veicināšanu kā drošība, migrācija, konkurētspēja, darba vietas un jaunatne, un ka budžeta piešķīrumi ir veikti saskaņā ar šīm prioritātēm. Protams, ka mūsu loma kā aģentūru tīklam un kā tīkla koordinatoriem nav kritizēt vai pārunāt politiskos lēmumus par to, kā investējami savienības resursi. Mēs drīzāk skatām horizontālus jautājumus, kas eh, ietekmē efektīvu 45 aģentūru darbu. Mēs gribētu paust savu viedokli un mūsu nostājas, eh, kas eh, izskan arī no individuālu aģentūru un arī sektoru, nozaru līmenī. Saskaņošu ar vispārējo nostāju nu, un arī kopš 2013. gada jau tā ir katru gadu. Protams, mēs koncentrējamies uz personāla samazinājuma jautājumiem Eiropas Savienības budžeta priešlikumā. Tātad 5 plus 5% schēma, kas ir aprakstīta komisijas eh, paziņojumā, kas nāca klajā 2014. gada jūlijā. Un koncentrējamies arī uz citiem faktoriem, kas ietekmē aģentūras sniegumu. Tas ir tās lietas, ko es gribētu detalizētāk iztirzāt. Sākumā gribētu norādīt, ka vēlamies vēlreiz uzsvērt to, ka aģentūras ir īstenojušas pirmo mīnus 5% personāla samazinājumu jau 2016. gadā. To jau esam izdarījuši. Un vēl ar vienu esam pret tā saukto darbinieku pārdalīšanas kopumu, kas ir tāda viena pieeja visiem. Mums, prāt, tā ir neadekvāta nepamatota un neefektīva. To vajadzētu paturēt prātā. Pat ja mēs runājam par uh, efektivitāti, mūsuprāt, šis nav tas veids, kā to darīt. Jebkurā gadījumā mm, pat šis te darbinieku pārdalīšanas eh, kopums jau ir ticis pilnībā īstenots Un, ja mēs domājam par jaunajiem uzdevumiem, kas ir uzticēti aģentūrām tādās jomās kā migrācija, drošība, finansiālā uzraudzība, un, ja mēs to salīdzinām ar personāla samazinājumu, tad eh, kopumā mēs esam īstenojuši aptuveni 10% personāla samazinājumu. Tā kā 5 plus 5 jau gandrīz pilnībā ir īstenots eh, līdz 2018. gadam. Tāpēc arī mums ir prieks dzirdēt, ka komisija arī to ir atzinusi savā budžeta priekšlikumā. Un mums ir arī prieks, ka Eiropas eh, revizijas palāta ir veikusi pilnu izvērtējumu šim te sarežģītiem jautājumam, lai saprastu to, ka aģentūra personāla skaits eh, pēdējos gados ir mainījies eh, saskaņā ar budžeta pieeju. Personāla samazinājumi ir īpaša problēma tās augtajām pātrinātā darba aģentūrām, kas šīs te darbinieku pārdales rezultātā ir saskārušās ar personāla samazinājumu, kas ir lielāks nekā citās savienības institūcijās. Un šo problēmu vēl ar vienu pavairot tas fakts, ka šīs te pārtinātā darba aģentūras kopš 2013. gada ar savu valžu lēmumiem ir uh, iesniegušas papildu personāla pieprasījumus, ņemot vērā slodzes pieaugumu. Šie te papildu personāla pieprasījumi, balstoties uz jauno darba slodzi, regulāri tikuši noraidīti budžeta iestādēs. Šis te personāla samazinājums uh, ir aptuveni 20% gala rezultātā šīm te pātrinātā darba aģentūrām. Nu, nu, līdz ar to tas arī ietekmē aģentūru darbu. Tas arī tic sadzīts parlamentu ziņojumā par uh, 2018. gada budžeta projektu. Proti, kā atsevišķās jomās, piemēram, sabiedrības veselība un vīde vai arī nodarbinātība un jaunatne, aģentūru spēja veikt uzticētos uzdevumus ir tikusi ietekmēti, ņemot vērā šos te mīnus 10% un arī jaunos uzticētos uzdevumus. Faktiski aģentūra kapacitāte ir sarukus par 10%. Tāpēc mums ir liels prieks, ka komisārs Otingers eh, prezentējot eh, budžeta projektu 18. gadam ir norādījis, ka personāla samazinājums nebūtu jāturpina pēc 18. gada. Uh, bet mēs uzskatām, ka faktiski tas viss būtu jāpārtrauc vēl līdz 18. gadam, un mēs turpinām apgalvot, eh, ka darbinieku pārdales rezultātā zaudētais personāls būtu jāatgūst, jo mūsuprāt tas nebija pamatoti vai godīgi. Gribētu arī uzsvērt, ka aģentūras eh, saskars ar spiedienu ne tikai personāla samazinājuma rezultātā, bet arī ņemot vērā papildus slogu, kas izriet no komisijas ceļakartes īstenošanas. Bija daudz papildus prasību, piemēram, vienotais plānošanas dokuments, ikgada aktivitāšu ziņojumi, eh, izvērtējumi, Eiropas servīzijas palātas eh, revidēšanas darbība, eksternalizēšana. Un ņemot vērā kontrolas vidi un arī finansiālos un personāla noteikumus, tie ir pārāk stingri, lai varētu labi pārvaldīt aģentūras un īstenot to uzdevumus. Mūsuprāt, tie nav samērīgi, ja skatām aģentūru izmēru un darbinieku skaitu. Ņemot vērā budžeta ierobežojumus un pieaugušo administratīvo slogu, uh, Aģentūras ir vērojuši savus centienus uzlabot efektivitāti gan individuāli, gan, vēl jau svarīgāk, kolektīvi, īstenojot uh, kopīgus pakalpojumus, uh, kopīgu iepirkumu citu starpā. Un mēs redzam, ka šādi centieni ir devuši augļus un uh, nodrošinājuši būtiskus ietaupījumus, ja runa ir par naudas līdzekļiem un cilvēku resursiem. Bet arī šī efektivitāte ir ierobežota Un es domāju, ka mēs esam um, izsmēluši tās uh, robežas. Īpaši jau, ja noteikumi, kas ir uzlikti aģentūrām, ir ārkārtīgi stingri, ir ārkārtīgi daudz administratīvu prasību, un savukārt uh, mēģinājumi vienkāršot lietas un vairot elastību nav devuši līdz šim taustāmas rezultātus. E, tāpēc mēs arī gribētu lūgt e, institūcijas e, vēlreiz apdomāt, arī ņemot vērā finanšu satvera regulējumu. Varbūt, ka mēs varētu koncentrēties uz budžeta sadalu balstoties uz sniegumu, ja runa ir par aģentūrām. Tik tiešām uzsvaru likt uz darba rezultātiem un sniegumu, un no otras puses dot aģentūrām nepieciešamo elastību lemt eh, par to, kā izlietojami resursi, vai nu tie būtu finanšu resursi vai cilvēku resursi, kā to darīt vislabāk, lai nodrošinātu mūsu pienesumu, ko esam solījuši Eiropas sabiedrībai. Our... Ja ļausit eh, pāris vārdi arī par iekšējo koordināciju un tā saukto kopīgo atbalsta biroju. Jūs droši vien visi jau eh, varat redzēt, ka mums tagad ir eh, pieaugusi loma Eiropas aģentūru koordinācijā. Un es domāju, ka tas ir eh, palīdzējis arī īstenot komisijas ceļa karti un visus plānotos budžeta izpildes instrumentus un procesus. Eiropas parlaments bija tas, kas nesen ieteica ja paplašināt Eiropas aģentūras uh, aģentūru tīkla pastāvīgo sekretariātu Briselē tieši, lai vairotu šo te eh, spēju tikt galā ar arvien pieaugušo daudzumu un dažādo koordinēšanas aktivitāšu. Tas būtu iegūms ne tikai aģentūrām, bet arī institūcijām. Pēc eh, šīs eh, parlamenta rekomendācijas esam nākuši klajā ar pieprasījumu vēl vienam amatam koordinācijas aktivitātēm 18. gada budžeta ietveros, un es gribētu lūgt Eiropas parlamentu vēlreiz apstiprināt atbalstu mums šajā kontekstā. Ar skatu nākotnē pēc 18. gada mēs atzinīgi vērtējam otrās starpinstitūciju darba grupas veikumu. Mums ir eh, svarīgi, lai būtu tādi resursu sadalas modeļi, kas uh, būtu elastīgāki un vairāk koncentrēti uz sniegumu, netik stingri. Mēs mudinātu Eiropas Savienības budžeta iestādes vairot centienus um, pāriet uz, uh, rezultāt, uz, uz rezultātiem balstītu budžeta metodiku. Aģentūras ir daudz investējušas tajā, lai attīstītu tādu modeli, kas būtu piemērojams visām aģentūrām, balstoties uz uh, nobrieduma līmeni, Un mēs labprāt ķertos pie pilota fāzes un pārbaudītu visu kopā ar institūcijām. Mēs piedāvājam aģentūrām īstenot jaunu veidu, kas būtu balstīts uz sniegumu, kā pārvaldīt budžetu un īstenot kontrolas. Mums labāk būtu, ja to īstenot pašas aģentūras, nevis eh, Eiropas parlaments vai komisija vai cita liela institūcija. Un es arī gribētu aicināt Eiropas Savienības budžeta iestādes domāt par iespēju ļaut aģentūram gūt arī papildus finansējuma avotus, piemēram, nodavas samaks par pakalpojumiem, kas nāktu no attiecīgajām nozerēm. ņemot vērā situāciju un izaicinājumus, mēs kā aģentūras gribam stiprināt sadarbību un kopīgo darbu ar Eiropas Savienības institūcijām, balstoties uz caurskatāmību. Es ceru, jūs jau redzat, ka aģentūras tik tiešām vēlas darboties caurskatāmi un balstīt savu darbu uz savstarpēju uzticēšanos un uh, kopīgu sniegumu. Un mums ir liels prieks, ka arī mēs esam uh, cerams aicināti eh, dot arī savu pienesumu tādās darba grupās, kā piemēram otrā starpinstitūcija darba grupa, eh, tāpat arī Brexit jautājumu un eh, daudzgad finanšu satveru jautājumu grupās. Paldies un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies ģenerāldirektoram par prezentāciju, kas labi atspoguļo grūtības, ar ko saskaras aģentūras, ņemot vērā ierobežojumus un personāla samazinājumu un jūs arī ieskicējāt vēlamo ceļu, kā varētu aģentūrām nodrošināt papildu līdzekļus. Ehm, kas būtu lielāki nekā izmaksas, kas šobrīd ir paredzētas Eiropas Savienības budžetā. Tātad runa ir par ārējiem resursiem. Un eh, vaicāšu referenta kungam, Kajai kungam, kāds ir jūsu viedoklis? Ähm, Paldies, eh, Nu, te piedzēm atkal tādu tipisku situāciju, runājot par to, kā tad savienība attiecas pret aģentūrām. Nu, mēs te, nu, nu pazīstam tātad divas aģentūras, viena Londonā, kur Londonā līdz šim eh, bāzētā Banking Agency un Medicines Agency ir divas aģentūras, kas līdz šim bijusi Londonā, un redzam, nu, kas tad nalažiņi notiek. Runājot par zāļu aģentūru, Un tur um, ir vairāk, vairāk vietu nekā, nekā gribētāji, gluži kā, kā olimpiskās spēlēs tagad, ja? Un līdzīgi arī jūsu aģentūra. Un piedzīvojam atkal to pašu situāciju. Runājot par uh, um, aģentūras uh, darbinieku skaitu, da, dalību valsts un uh, atsevišķi tādi valstis, kur, kuras, uh, kurās šis aģentūras izvietots, protams, tur cīnās par to, lai, lai būtu vairāk vietu. Uh, Atceramies, kā bija Berlusconi Rīgā, otrs bija Romā, kurš pārcēl EPSA, vēlējās pārcelt EPSA uz Parmu. Bet, nu, tad eh, beigās sanāk tā, ka aģentūras augštāts uzblīdušas un pārāk dārgas. Esmu sadējis vēsturi. No nu, aģentūras, aģentūras eh, nu, faktiski ir tāds kā uh, eh, viduslaiku bastardu. Uh, bērns, eh, tad nelegāla laulība uzaudzis aristokrāta bērns, kur audzina gan ar mīlestību, bet, nu, jāsajāgas no viņa nav. tiek atzīmēts šis te, lūk, uh, izcelsme, ja, kā Vācijā, piemēram, bet nu, nu tas neko vairs nenozīmē, ārvalības bērns nu, nav nekāda stigma mūsdienās, bet nu, tā tas ir. Nu, ka tāda ir šī situācija, un tad um, dalība valsts runā par uh, ietaupīšanu. Un kā konkrēti tas notiek, tas ir gluži vienalga. Nu, ir vienkārši politisks lēmums. Trīs aģentūras, kas regulē finanšu tirgus, tiek vienkārši sadalītas pa trīs lielākiem finanšu centriem - Londonā, Parīzē un Frankfurtē. Balsot šīs aģentūras un, un es esmu drošs, ka beigās banku aģentūra netiks apvienot ar vienu no divām aģentūrām, kas nu, ļautu ietaupīt patiesībā. Eh? Bet visdrīzāk tika atrasta vēl kāda trešā smalkā galvenā Eiropas uh, Savienības uh, metropola, jo padomu lūk to vēlas. Runājot par budžetu. Un nu, tiek paust daudz argumentu, ko tad darīt, ko var ietaupīt aģentūra jomā. Bet runājam par aģentūrām, un tas ir labi zināms, ko es par to domāju. Mans viedoklis tāds, ka šis te redeployment pool būtu sarežģīta ideja. Es piekrītu izvērtējumam, ka, respektīvi, pamatojums 5% personāla ietaupījumiem arī šā institūcijām pēdējos um, tātad tā, tā pēdējā, pēdējā termiņa finanšu plānošanā tas ir iekļauts. Bet, nu, komisija lēmums, ka aģentūrām sākumā individuāli jāsniedz 5% samazinājums, tas, manuprāt, nav tik svarīgi, bet vienlaiks ir pieņems lēmums tas, ka Nē, par um, to, ka darba apjoms ir pieaugušajās aģentūrās, ņemot vērā pieaugušo tiesību aktu skaitu. Un to risināt ar tā, tā sauktā redeployment pool palīdzību, vienkārši pārspēlējot darbiniekus, varbūt, starp aģentūrām. Jā, direktors pieminēja, ka 10% samazinājums budžetam ir man, kā ģenerāla referentam, ir pārliecība, ka, ka ir, nu, tad jāskatās, kā tad reāli ir šo aģentūru darba spējas, varbūt, ka dažas aģentūras pat nav vajadzīgas. Nu, aģentūra, tad padoma arī ierosināts 5% samazinājumu. Dažas nacionālās delegācijas ļoti pārsteidz tagad, ka, nu, ka valda tagad saka, nu jā, mēs nevaram te tagad samazināt tulkotāju skaitu, piemēram, ieliekus eh, darīt savu darbu. Nu, un arī šeit šajā institūcijā ir eh, tagad izkristalizējusies eh, sapratni, ka mēs nevaram bez, bezgalīgi apcert darbinieku skaitu un, un uzskatīt, ka viss paliks, ka mēs varēsim veikt savas funkcijas. Esmu pārnājis reitingu ar kungu arī to, kā tad, kāds ir mūsu viedoklis. Esmu to atkārtojis un, un 2018. gadā, tas 18 gads ir pēdējais gads, kad tiek piemērot šis redeployment pool, darbinieku pārdās programma, un tad 5 eh, gadu termiņš būs beidzies. Es domāju, ka šo vieglām vēlreiz atkārtot jau nevajadzētu. Nu, jāskatās, lai labākie darbinieki neiet zudumā, teiksim, man. Jādomā arī par papildus ienākumiem, varbūt, ko var šis aģentūrs ģenerēt. Pēc pāris nedēļām spriesim par jāstā regulas eh, pārstrādi. Un šī aģentūra eh, sniedz pakalpojumus dalībvalstu vārdā, un kādēļ gan tā nevarētu iekasēt eh, nodevs? Tā nevajadzētu tam būt. Un es rautīšos šajā komitejā, lai panāktu vairākumu atbalstu tam, ka jāsvar iekasēt arī nodevs. Nu, tā es uzskatu, ka ir svarīgi. Un pagātnē es mēģināju arī argumentēt to, kādēļ es tā uzskatu. Un, ka tās trešais grupējums industrija vai esa gadījumā dalībvalstu regulatīvās eh, institūcijas, eh, kā tas nevarētu iekasēt nodevs. Ja reiz tā, tad, eh, nu, tad komisijai nevajadzētu izslēgt šādu iespēju, jo nu, svarīgi tomēr nodrošināt papildus finansējumu. Un ar to pakalpojumu, ko aģentūras sniedz trešo pušu vārdām, nu, par tiem vajadzētu iekasēt nodevs. Un, manuprāt, tā ir pilnīgi tāda, tāda loģiska pieeja. Direktor kungs, jūs pieminējāt. Uh, tā sakt, um, darbas pildes uh, mērījumu un tā attiecīgi atalgojuma sistēmu jūs nepieminējat. Nu, te jāpiet, tam jāpiet ar, uh, ar tādu um, uzmanību. Es zinu, komisija izstrādāja šo piedāvājumu. Un trilogos ar uh, padomu esam saskārušies tomēr ar tādu lietu diezgan lielu pretestību. Nē, esmu dzirdējis tādu ļoti spēcīgu pamatojumu kādēļ, bet nu, tā tas ir. Es uzskatu, ka šāda pieeja būtu principā nav pieļamjama. Mēs visās budžeta izpildes jomās eh, diskutējam par Georgievas kundzes eh, aizstāvēto eh, pieeju. Budget based on results, kā to mēs saukt. Tātad rezultātiem balstīts budžets, un kādēļ gan mēs nevarētu domāt arī par to, kā aģentūras, kuras sniedz pakalpojumus, arī varētu funkcionēt labāk. Tā kā pie tā noteikti vajadzēs piestrādāt, lai varbūt kaut kā šo te uh, ietekmīgo padomus nostāju mīkstinātu, bet uh, esmu priecīgs, ka ziņā, ka Burla kungs, ka esat ieradušies, uh, un ceru, ka šīs diskusijas par aģentu problēmu mēs varēsim turpināt. Paldies! J'ouvre le débat. Mm, varam uzsākt eh, diskusijas. Es domāju, ka visi jau esam viensprātis, bet uh, man ir radies tāds uh, iespējas, ka mēs uh, vienmēr eh, runājam par vienu un to pašu. Jautājums ir, ko mēs varētu darīt, lai mūsu priekšlikumiem arī sekotu konkrētas darbības. Ir Nu, skaidrs, ka aģentūram ir nepieciešami pietiekami resursi, bet eh, vai mēs varam identificēt, eh, eh, kuras ir tās aģentūras, kas varētu iekasēt maksu par saviem pakalpojumiem? Nu, tas būtu papildinājums Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un varbūt varētu finansēt nepieciešamās amatvietas. Ir skaidrs, ka ir arī konkurences starp nacionālajām aģentūrām un Eiropas aģentūrām. Uh, Nu, un jautājums ir, vai mēs varam atkāpties no šāda te nacionāla egoisma īstas Eiropas vārdā. Ir vairāk uh, kandidātu pilsētu nekā aģentūru, nu, un uh, te tika piesaukts arī olimpiskās spēles. Uh, bet, nu, ir skaidrs, ka šeit kandidātu skaits neatbilst tam pieejamajiem resursiem. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es varbūt mazliet uh, atšķiršos savā viedoklī. Es neesmu pārliecināta, uh, ka aģentūras uh, un uh, maksas iekšēšana būtu līdz galam laba lieta. Domājot par nacionālajām aģentūrām un līdzekļu samazinājumu, es uh, esmu vērojusi, kādas ir sekas daļai izmaksu, kas nāk no aģentūrām. Nu, šeit no vienas puses ir eh, jādomā par to, kā tās eh, sekt, un šeit varētu domāt arī par nodevām, bet eh, nodevas var radīt interešu konfliktu, un to nedrīkst tā, tā vienkārši uh, nepamanīt un uh, noslēpt stūrī. Es neesmu pārliecināta, ka šī būtu laba doma. Ir jāpaturprātā interešu konflikta problēma, tāpēc aicinu uz piesardzību. Nu, tāpēc vien, ka nav nodeva, ne, tas jau nenozīmē, ka nav uh, interešu konflikta. Jā, tam es piekrītu, bet uh, es nedomāju, ka vajadzētu lieki vairot šādu risku. Eu considero que as agências. Paldies. Es domāju, ka aģentūrām, ņemot vērā viņu darāmo darbu, ir nu, atšķirīga teiksim, reputācija. Vai, vai, um, tas, ka šī aģentūra pastāv, viena vai otra aģentūra pastāv vai nepastāv, bieži vien ir tāds gadījuma raksturs. Un Brexit gadījumā, jā, tad pēkšņi visi uzzina, ka tur zāļu aģentūra Londonā. Tā kā jā, šī reputācija un atpazīstamība ir ļoti svarīga arī pašām aģentūram. Un nu, otrkārt, um, šo divu lielo aģentūru iespējamā pārcelšana. Un, nu, kā es teicu, pat, pats fakts, ka šīs aģentūras vispār pastāv, kas ir tāds, zināms, jaunums daudziem varbūt pēc, eh, pēc Brexit, bet eh, pārceļot eh, šīs aģentūras būtu jādomā par sociālo un teritoriālo koheiziju, ka arī šos mēģinājumus vajag veicināt ar šo aģentūru pārcelšanu. Un, nu, protams, šīm aģentūrām mm, būtu jātiek izvietotām, nu tā, ja varētu godprātības solidaritātes principu. Nu, nav taču nekāds jēgas, ka vienā lielā pilsētā ir vesela kaudz aģentūrām, piemēram. Bet jādomā par koheiziju. Bet tad tālāk domājot par um, izdevumu samazināšanu, par budžetu samazināšanu, ņemot vērā ļoti atšķirīgo aģentūru kompetenci, no visām tagad tiek paģērēts 5% samazinājums, un vienlaikus um, daudzām aģentūrām ir papildus uzdevumi, tas taču nav loģiski. Man šķiet, ka būtu jāskatās tomēr, nu tā visaptvaroši. Un nu, tā tad uh, eh, ir uh, aģentūras, kurām var samazināt uh, šīs uh, pučetu, bet uh, reizēm var samazināt kāds cits, uh, teiksim, vienkārši uzlabot aģentūras efektivitāti un samazināt izmaksas. Bet nu jāstāsta, protams, lai noteikti minimālie pienākumi no tā neciestu, jo gal galā ir kaut kādi pamata uzdevumi, pamata funkcijas, kas aģentūrai obligāti vienmēr jāveic. Un, eh, protams, par kaut kādu procentu apcerbt budžetu ir, ir eh, tā, tāds ļoti birokrātisks uzstādījums, par ko tas konkrēti var nozīmēt. Katrai aģentūrai jāskatās. Un visbeidzot, par šo te performance page based budžetu, tas darbas pildes balstīto budžetu. Un te nav tik vienkārši jāvērš eh, to izmērīt. Uz papīra tas izklausās, protams, ļoti labi, bet kā to izmērīt, nevienmēr ir skaidrs. Un tā ir man jautājums, vai jau kaut kāda pieredze, kas to ir, šo principu ir īstenojis un kāds īsti izpildās. Un tā koordinācija ar dalībvalstu aģentūrām, protams, ir ārkārtīgi svarīga. Un atbalsts ir to, kas tiks atsīts par nodevām. Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Lūdzu. Paldies. Nu, Paldies. Atbalstu Fernandes kungu un tas, ko jūs sacījāt priekšsādātāji par aģentūras prezentāciju. Jā, mums ir tā pamata grūtība, ka, nu jā, esam izveidojuši aģentūru. Tad ir budžets, kas pēc 2020. Eh, gada būs pat vēl mazāks kaut kādā veidā nepieciešamās izmaksas mums tomēr jānosēc. Jo, ja turpināsim šādu pastāvīgu apcerēt darbinieku skaitu, nu, tad rodas jautājums, vai šī aģentūra vispār ir jēgpilna, vai tā vispār ir nepieciešama. Un divas atbildes šeit šķistu loģisks vai nu rast vēl vienu finansējumu avotu līdztekus budžetam, jo papildus budžeta iespēja jaunajā budžetā nebūs. Bet šis otrs finanšu avots, otrs uh, ienākuma avots Nu, pa, uzlikt papildus izmaksas eh, nozars pārstāvjiem, uzņēmējiem un, un eh, pilsoņiem, nu nezinu, mums ir grūti tās uzspiest. Varbūt mēs varam uh, lūgt viņiem, nu, piemēram, nozars pārstāvi, konkrētu nozaru pārstāvi, kas strādā ar konkrētu aģentūru, varbūt mēs varam viņiem pavaicāt, pēc jūs domām, vai šī aģentūra vispār ir nepieciešama, vai jūs gūstat kādu labumu no šīs aģentūras darba. Un, ja tā, tad varbūt uh, viņi arī vēlētos iemaksāt kādas papildus nodaļas, lai nodrošināt to, ka šī aģentūra turpina strādāt. Lūk, un ja tā, tad, tad kādēļ gan šīs izmaksas arī šīs nodevas uh, neieviest? Ja Indonēzijas pārstāvji to tam piekrīt, bet uzspiest šādas izmaksas nevajadzētu, nu, tas nebūtu īsti produktīvi. Bet uh, šis patamā princips, konsultēties ar viņiem, manuprāt, varētu būt labs risinājums. Un otra medaļas puse, par ko vajadzētu padomāt, ir šāda. Varbūt dažas lietas varētu apvienot, sapludināt lai šīs zemākās horizontālās izmaksas um, samazinātos. Vai paskatīties, kā tad uh, vienkārši mainīt šo aģentūru organizāciju. Je me souviens qu'on avait une interrogation sur une agence qui est en... Mm, eh, es atceros, bija izmeklēšana saistībā ar aģentūru Grieķijā. Tā atradās divās vietās eh, bez eh, īpaša pamatojuma. Nu, jautājums ir, vai ir kas mainījies, vai ir pieņemti kaut kādi lēmumi, vai situācija ir risināta, vai arī katru gadu mēs konstatējam situāciju, sūdzamies, bet nekas nemainās. Iespējams, ka mūsu atbildība ir teikt, saburināta visus un mēģināt saprast, uh, kuras tad ir tās aģentūras, kas varbūt varētu iekasēt nodevas. Piemēram, ir un ir par gaisa satiksmes drošību. Ir svarīgi, lai aģentūrai būtu līdzekļi, lai varētu ātri reaģēt nepieciešamības gadījumā. Nu, un šeit iespējams, ka, piemēram, gaisa kuģa būvētāji varētu piedalīties aģentūras finansēšanā. Gējera kungam arī bija projekts, proti varētu apvienot divas drošības jautājuma aģentūras sur la formation euh, des, des... Un tā ir aģentūra, kas ir atbildīga cits starpā par policijas spēku apmācību. Kur tā atrodas? Labs jautājums, to es varētu pārspēlēt tālāk padomē, bet um, Nu, nevēlas nevienu te kritizēt, dārgie kolēģi, bet mēs te diskutējam. Nu, atkal un atkal tas, tas pats uh, desmit dienu laikā dzirdu divus savstarpēji pretējus pret, pret principus. Pirmkārt, jā, tieši sadalījums nu, pēc Eiropas Savienības visu sadal. Otkārt, ka es varētu sapludināt šīs aģentūras. Jā, to arī varētu izdarīt. Tā kā šeit ir divas situācijas, jā, kur aģentūrām ir divas uh, mītnes, teiksim, Eiropas Savienībā. Divi div šādi gadījumi ir. Un uh, reizēm dalība valstis, uh, pieņemot lēmumu, kur tad uh, konkrēti viņa valstī šī aģentūra atradīsies, nu reizēm tur nekādi racionāli nu, principi nestrādā. Tad, tad uh, Valencijānā ir viens, uh, vien, viena vieta, tātad Eiropas dzelzceļa aģentūrai, un pat cik tur grūti nokļūt, tad ir lielā, lielā ir otra vieta, ot, otrs štāps tā sacīt, kur ar TGV var aizbraukt. Un tad no turienes, attiecīgi, uz to Valencijānu nokļūt grūtāk, tur vajag pārsteisties. Nu, lūk, tā kā Un tas rāda to, cik inteliģenti ir, ir izvietot aģentūru kādā tālā sasniedzamā Eiropas Savienības vietā. Bet, nu, tad es uzdot šo jautājumu no otras puses, teiksim. Nu, šī pati problēma rodas ar uh, Grieķijas aģentūru, kurai, kurai mītnē ir Iraklionā. Bet, nu, to ir sasniegt ne tikai grūt, grūtāk nekā Atēnas. bet tur nav arī adekvāts eh, starptautiskajiem uh, principiem atbilstošas infrastruktūras, un tāpēc, nu, principā visi cilvēki dzīvo Atēnās. Nu, gatavoties šai sanāksmē, nesmu nu, pavērojis līdz, vai šī aģentūra jau ir pārcēlta atpakaļ uz Atēnām vai ne, par ko tik runāts, bet ģenerāla direktors pēdējo šeit pieradoties bija ļoti optimistiski noskaņots, ka kopā Grieķijas vadība ir pieņemts lēmums, un tagad aģentūra pilnībā tiks eh, pārcelta uz Atēnām. Uh, Un tur tad viss arī koncentrēsies. Un tiem jums, kas tādā argumentēja par to, ka mums būtu nepieciešams eh, kaut kāds, eh, nu, teiksim, pamatots eh, aģentūras sadalījums pa Eiropu, tur pēc kohēzijas principiem vai kā, bet man nav nekā pret to, bet tas nozīmē to, ka nākamā aģentūra atkal. Neatkarīgi no tā, par ko tā būs, būs atbildīga, nu, tad varbūt to, to tā aizsargās uz Horvātiju vēl kaut kur. Uh, Un, nu, nu, un, nu. un, protams, es saprotu, ka dažām valstīm nav nevienas aģentūras, bet tas runās par tādas interesantas situācijas, ka nu, faktiski svarīgākais domājot par aģentūras eh, pārcēšanu. Un, piemēram, šī starptautiskā policijas eh, aģentūra, viņi bija izvietota tādā diezgan grūti sasniedzamā Lielbritānijas eh, vietā. Un tad tik domās par to, kā to pārcelt uz Hāgu, kur atrodas viss cits līdzvērtīgs aģentūras, un, un, un kur noteikti būtu šis sinerģijas efekts. Noteikti aģentūras arī var, pavisam varētu saplināt, bet ko, ko jūs domājat? Nu, protams, ka Budapešta teica šī aģentūra. Jā. Ja. Domājot par starptautisko policijas sadarbību, nu, tur Budapeštai izrādās, ka pēkšņi ir ļoti liela loma. Un pieci argumenti, kādēļ Budapešta ir tā īstā vieta, kur, kur pārstāvšu aģentūru, vai, vai es teiktu, tā ironiski domāju, jo šādu argumentu nemaz nav. Bet katrā ziņā. Kad, Un, nu, lūk, tad ir svarīgi vienoties par, par principiem. To es mēģināju pateikt. Un vakardien mums bija diskusija par, par citu jautājumu. Mēs nevaram vienlaicīgi, tā teikt, jāt uz diviem zirgiem. Mēs nevaram tagad sacīt, ka, lūk, mums ir jāsaņem noteikti šī aģentūra, ja mums valstī vēl tādas nav. No vienas puses, no otras puses vēl vēl uzsvērt, nu, ziniet, nu, gala beigās eh, jādomā, par, nu, varbūt, ka loģiskāk būtu, ka šī aģentūra atrastos citur un, un apvienotos kādu citu. Nu, lūk, bet kā beigās šis eh, jautājums ir, eh, ir um, padoms eh, pārsiņam. Nu, izskatās, ka pagaidām joprojām tas, ka aģentūra izvēlē par padošo motīvu netiks izvēlētas izmaksas un kāds ir racionāls aspekts, un nu, es domāju, ka tas ir fakts. No tiem, kas izteicās, dzirdēja, ka, ka nu, Mums pienākā šī aģentūra, teiksim, aģentūra saka, saka, ka tām ir. Ja šos pienākumus labāk var veikt kāds cits, tad, tad, tad kāpēc gan ne? Mēs varam apvienoties, atteikties vai, vai, vai kā. Un tad mūsu arguments savukārt ir diezgan egoistiski reizēm. Tad mēs esam skatāmies to, lai viss saņemtu saļo par nodarbinātību jaunajā pamat, pamat eh, direktīvā, vai, vai tās nevarētu kaut kā, kaut kā apvienot. Un, nu, tā, kolēģi atminēsties, ka mēs toreiz runājam par, par eh, sinerģijas efektiem, jā. Bet, eh, nu, nav tā, ka vienā vietā tā būs šīs aģentūras. Specializētās aģentūras, tās, kuras darbojas konkrētā jomā, jā, nu, tās sadarbojas ciešāk. Un tas ir tāds kompliments šīm aģentūrām. Jo, ja speciālisti sadarbojas ar aģentūru, tas jau liecina par šīs aģentūras darba kvalitāti. Bet, eh, Bet nu, šis sanēģijas eh, moments tā paņemtām jau cits jautājums. Un tā, vispēc par nodevām, nu, šim jautājumam nevajadzētu pieiet no ideoloģiskā viedokļa raugoties administratīvās nodevas, vismaz manā valstī, ir attiecīgi pašas administrācijas pārziņā. Ja kāds vēlas precēties, piemēram, tad nu, jāiemaksā sākumā par pieteikumu. Nezinu, kā citās valstīs, bet pie mums katrā ziņā ir tā. Un apspēlēt šo ideju ar nozarpārstāvjiem, viņi, ne, viņi nekad nesaka, ka viņi būtu pret to. Un aviācijas industrija man bieži saka, Gajar, jā, ar mūsu nodevām mēs eh, varētu panākt to, ka tagad EASA ir vairāk darbinieku un mēs ātrāk nokļūtu sabiedriskā tirgu un mēs ātrāk saņemtu certifikātu samierām mašīnām. Tad mēs maksātu ragāk. Tā kā šeit nevajag, nav nepieciešams eh, nu, tāds ekonomikas Sociāldemokrāti, nu, protams, noteikti atbalsta nodevas, bet eh, es nāku no citas politiskās eh, frakcijas un tādēļ es esmu pret to. Tikai tāpēc, ka par to ir sociālisti. Tas nav pareizi, ir jādomā par to, ko tad, eh, ko vēlas panākt ar šīm nodevām, un, un vai tātad uh, tas pārstāv ir gatavi tās atbalstīt vai ne. Un vai saņemot papildus darbiniekus un nodevas, aģentūra var sniegt papildus svarīgus pakalpojumus nozarei, un tas ir izšķirošais eh, punkts. Izabēlē, protams, arī nav nepatiesība tā sacīt, viņa nekļūdās. Nu, jāaptur prātā, lai šī interešu konflikta iespēja tāda pastāv. Bet ņemot vērā pastāvšos kontrolas mehānismus, eh, šis eh, interešu konflikts ir relatīvi neliela iespēja. Mums jādomā par eh, budžeta izpildu, un ja to var panākt ar nodarbāciju, tad kāpēc gan ne? Paldies. Nu, es eh, esmu pārliecināts, ka piemēram S un D grupā būs ārkārtīgi interesants diskusijas par šo lietu. Nākamais runātājs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man atliek tikai piekrist analīzei, kas tikko izskanēja šis te nekoncentrēšanas princips, izklietas princips ir svarīgs, jo tas eh, palīdz nodrošināt tādu teritoriālu taisnīgumu, un tas ir princips, pie kā būtu jāturās. Ja mēs visu vēlamies koncentrēt, balstoties uz argumentu, ka, nu, tur jau viss eh, cits ir, nu, tad mēs vispār varētu visas aģentūras izvietot Briselē. Nu, diez vai to kāds aizstāvētu. Uh, Jā, bet ir iespējas, ka um, arguments par to, ka viss jau šeit ir, nevienmēr iztur kritiku. Uh, nu, gal galā varbūt arī tad centrālo banku vajadzētu pārvietot uz šejienu. Mario Dragi, pie, Dragi pietiekami bieži ierodas šeit. Nu, kā Vācija to uztvērtu, ja pēkšņi mēs izdomātu, ka taupības nolūkos Eiropas centrālā banka jāpārvietos Briseli? Uh, lai visas institūcijas būtu viena vieta. Es eh, runāju par šo jautājumu tādēļ, ka doma par to, ka cilvēkiem ir eh, jāceļo un ka nav eh, ātrvilciena, piemēram, satiksmes un tā tālāk, nu, Es arī varbūt eh, saliktu eh, visas eh, iestādes savā dzimtajā pilsētā. Varu apsolīt, ka tur noteikti parādītos gan ātrgaitas vilciens, gan vispārējais. Tā kā nevajag apgalvot, ka tāpēc, ka kaut kas kaut kur ir izveidots, ka tur jāturpina visu kaut ko koncentrēt. Mums ir pārāk liela nesabalansētība runājot par teritoriālo sadalījumu, un mēs vēlamies lielāku līdzsvaru un teritoriālo taisnīgumu. Tas ir princips, mm, kas ir e, jāizstāv. Labi, ka diskusijas raisās, un es domāju, ka tālu tiksim tamā kundze. Jā, nu, eh, šobrīd esmu mazliet eh, nu, tā mūsos, ja runa ir par jautājumiem, kas ir pāri politisko grupu aspektiem, un eh, nav līdz galam runa tikai par ģeogrāfiju. Es pati nāku no diezgan nomaļa reģiona valstī, kas ir ārkārtīgi centralizēta. Un es zinu, ka centralizācijas rezultātā atsevišķas teritorijas tiek pamestas. Nu, savukārt, eh, tie varbūt, kas nāk no valstīm, kas eh, nav centralizētas, īsti nezin šo lietu kārtību. Ja mēs eh, domājam par izmaksām, uh, Um, tādā potenciālā gadījumā par aģentūru uh, pārcelšanu, par to centralizēšanu, nu, mēs uh, no, pametam novārtā to, ka šeit runa ir par kohēziju un to, ka reģioni netiek pamesti. Es piekrītu tam, ka ir jābūt teritoriālai sabalansētībai aģentūru sadalījumā. Jens arī jau runāja par šo lietu, eh, ka šeit tomēr ir arī eh, runa par eh, misiju. Kāda aģentūrai ir iespējams, var atrast reģionus, kas labāk atbilst vienas aģentūras misijai un uzdevumiem nekā kādai citai. Ir nepieciešama taisnīga, vienlīdzīga pārdali, jo, ja mēs tā nedaram, nu, tad taisnība visu varam Briselē. Nu, ne, Briselē nevarēs. Briselē ir uh, diezgan uh, lielas algas tad jāmaksā, tad drīzāk vajadzētu izvēlēties kādu algu ziņā zemā, lētāku vietu. Nu, ir jau arī vietas, kas atšķiras uh, dzīves izmaksas ziņā no Briseles. Brisele nebūtu, nebūtu labākā izvēle. Bet uh, atgriežoties pie aģentūra pārdēles jautājuma, nu jāsaka, ka es šeit nevaldo, nevados no ideoloģiskiem apsvērumiem. Esmu pragmatiska savā nostājā. Tika jau uzsvērts, ka jau tagad uh, ir aģentūras, ar kurām uh, saistīti ir jautājumi par to noderīgumu. Un es domāju, ka ir Šeit eh, jāpaturprātā kāda diezgan loģiska parādība. Proti, ja jūs eh, sakāt eh, aģentūrai, ka tā var iekasēt kaut kādu maksu par saviem pakalpojumiem, nu, pati par sevi jau tā nav slikta nostāja, bet tīri dabiski aģentūra pakāpeniski celtu šādas te nodevas ar mērķi panākt finansiālu neatkarību. Vai jūs varētu dot kādu piemēru, saka priekšsādātājs, un, nu, piemēram, banku aģentūra? Vai tā varētu tā izdarīt? Nu, lūk, pie tā es vēl atgriezīšos, ir tādi gadījumi. Es domāju, ka mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Ja mēs sniedzam aģentūrām šādu te resursu autonomiju, nu, tad tas ķersies pie arvien lielākām nodavām. Uh, Nu, un šādām te nodavām var būt ietekme uz aģentūras darbu un uz misijas īstenošanu, kurš vienkārši aicina uz piesardzību. Nu jā, tā ir, tieši tāpēc arī noturam diskusijas, lai saprastu, kā tas ir nostājas, kā tas viss varētu attīstīties. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, par doto vārdu. Paldies, ka organizējat šo diskusiju. Varbūt, ka esmu pirmais eh, deputāts, kas eh, sistemātiski apmeklē aģentūras. Esmu apmeklējis eh, pavisam 18 un līdz mēneša beigām apmeklēšu 19 un 20. Un faktiski es varu teikt, ka katra aģentūra ir atšķirīga. Piemēram, vakar biju, nesen biju Tesalonikos. Uh, Eh, Salonikos apmeklēju aģentūru, un šī aģentūra eh, nodarbojas ar izglītības eh, jautājumiem un apmācību metodikām tā tālāk, un es nesaprotu, kā šāda aģentūra varētu sākt iekasēt kaut kādas nodevas, jo uh, Tās darbība ir analītiska rakstura, tā nodarbojas ar koordināciju, eh, apstrādā dažādus dokumentus, eh, kas ir saistīti ar nodarbinātību, kas ir saistīti ar jauniešu izglītību un kvalifikāciju. Nu, un eh, Eiropols iekasēs maksu par katru kriminālu noziedznieku, par ko tās sniedz kaut kādu informāciju Tā kā ir vesela virkne dažādu aģentūru, kas nekad nevarēs eh, iekasēt kaut kādus savus līdzekļus. Tas ir vienkārši neprāts. Runājot par EASA, tā viena pati nespēja veikt savus eh, uzdevumus. EASA ir viena no svarīgākajām aģentūrām. Tā kontrolē avio satiksmes drošību. Un tā ir ļoti daudz uzdevumu, un ja tai būtu vēl eh, simts eh, darbinieku vairāk, tā joprojām būtu darba pilnas rokas. Tāpat laikā mēs prasām, lai viņi eh, par vienu procentu samazinātu darbinieku skaitu. Bet tad, kad mēs runājam par aģentūrām, ir jārunā par to, kā viņi var veikt eh, savus uzdevumus. Mēs eh, runājam par, eh, mēs esam solījuši policijas aģentūrai un Eiropolam par to, ka viņi saņems vairāk amata vietu. Bet Eiropola šodien darbojas ne tikai Eiropā, viņiem nākas doties uz Turciju, Sīriju, Lībiju. Ir tātad šeit sakaru uh, darbinieki, sakaru virsnieki. Eh, un nav nekāda jēga, piemēram, turēt Hāgā kādu eh, darbinieku, kurš pēc tam nevar uzturēt sakarus ar citiem. Un eh, viņiem visiem ir nepieciešams vairāk līdzekļu. Eiropolam Eiro, nevar atņemt līdzekļus, gluži otrādi. Eirojust Vai mēs tādus pašus eh, soļus spēsim, mēs arī tur taupīsim. Eirodžast ir ļoti laba aģentūra, veic ļoti labu darbu. Un eh, nu, noslēgumā gribu teikt, kad, ka, kā izskatās aģentūra nākotne. Vakar, eh, kad biju Salonikos, skatījos, ka tur ir 91 darbinieks, bet tas ir diezgan smieklīgi. Viņi labi strādā Uh, strādā visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un, un viņi tiešām nav pelnījuši, lai viņiem būtu pietiekoši darbinieku skaits, lai viņi varētu pildīt tās funkcijas, uh, kādas viņiem ir jāpilda. Un Eiropolu Tas man eh, galīgi nepatīk. Tad, kad eh, Čehija iestājās eh, Eiropas Savienībā, tad, nu, kaut kā lēnā garā vajadzētu arī aģentūras pārvietot kā uz austrumu pusi. Šodien mēs runājam par divām aģentūrām, kas nāks no Lielbritānijas uz Eiropas Eiropu. Cik Rumānija ir aģentūra, cik Slovākija ir aģentūra, bet es atkal dzirdu, ka šīs taisās pārvietoties uz rietumu galu. E, tūlīt bēgšu priekšsēdētājkungs. Jā, aģentūras tiešām var ietaupīt līdzekļus, taču uh, mums ir jāizveido kaut kāds noteikts centrāls e, orgāns, kas var kon, uh, koordinēt visu darbu. Paldies, es aicināšu izteikties iespējami īsi, jo citādi mūsu diskusijas ieliks. Komēla kungs. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal freue ich. Priekšsēdētāji, es tiešām priecājos, kā pēdējā laikā mēs e, bieži nonākam pie tādām pamatīgām diskusijām par specializētām e, tēmām, un tā ir laba zīme. Nu, ko es varētu teikt atklāti sakot, esmu nedaudz samulsis, kad dzirdu, ka no vienas puses Eiropas Savienības organizācijas jautājumi un to saistība ar kohēzijas politiku, nu, nav īsti pareizi jo mēs tagad uh, sākam domāt, uh, jādomā par to, cik liela ir aģentūra un kā vislabāk to vadīt. Tā kā mēs runājām par reģioniem, ir jābūt labam uh, pamatojumam, un tas nav saistīts ar pašu organizāciju. Jo diz vai tas varēs labi darboties. Un šo dilēmu ļoti labi atspoguļo mūsu diskusijas. Mums visu laiku jāuzdod sev jautājums, vai mēs pat tiešām vēlamies ever closer union, vai mēs eh, tiešām eh, vēlamies runāt par to, ka vai tiešām mums ir vajadzīgs ar vien vairāk aģentūru, ar vien vairāk personālu un tā tālāk. Uh, Nu, mēs neesam tik tālu vēl tikuši, lai mēs organizatoriski un harmoniski eh, par visu tā vienkārši varētu vienoties. Un tagad ir svarīgi raudzīties, kur Eiropas Savienība var eh, sniegt vairāk nekā vai darboties veiksmīgāk kā atsevišķas dalība valstis. Un tā mēs tikai varam atrisināt šo uh, dilēmu un no uh, drošināt glūdu un efektīvu uh, institūciju darbību. Un tāpēc es atbalstu Gaiera kunga teikto. Nu, mēs varam redzēt, eh, kā, kādas ir atšķirības un eh, kā Eiropa spēj tās visas apvienot. Man ir prieks sveikt visus no Bretaņas, ko ir uzaicinājusi Tomā kundze. Un man ir liels prieks, jo arī es tiku ievēlēts lielā mērā pateicoties Breteņas balsīm. Vona kungam vārds. Yeah, uh, you, uh, it, it... Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par geogrāfisko izvietojumu aģentūrām, es pilnībā saprotu un saprotu, ka e, Eiropas zāļu aģentūrai ir jāapmet e, Lielbritāniju, un tas, protams, eh, ir saistīts ar lielām izmaksām. Viņi nodarbina 800 darbinieku, un eh, viņiem ir ļoti daudz apmeklētāju. Eh, tas ir liels ekonomisks ieguvums. Un es saprotu šo te konkurenci starp pilsētām par to, ka visi vēlas iegūt šo te aģentūru. Runājot par aģentūru finansēšanu budžeta kontrolas komitejā mēs organizējam semināru par tēmu, un mēs uh, aplūkojam dažādus finansēšanas uh, modeļus. Tātad uh, pilnībā finansētas aģentūras, pašfinansējošas vai daļai pašfinansējušas aģentūras. Mm, nav viena ideāla modeļa, un es zinu, ka kolēģi gribētu redzēt vairāk eh, aģentūras, kas spēj pašfinansēties. Jā, bet ir aģentūras, kuras var e, pelnīt vairāk naudas un darīt vairāk, jo, e, ja tām ir vairāk līdzekļu, tās var sniegt labākus pakalpojumus pilsoņiem. Protams, ka ir arī savi trūkumi, ir jāpārliecinās, ka darbība ir caurskatāma. E, īpaši attiecībā uz nodarbinātajiem darbiniekiem, ekspertiem un tā tālāk. Mums ir jāstāsta, kas notiek ar uh, naudas pārpalikumu, uh, kur šī te nopelnītā nauda paliek. Uh, šie jautājumi ir jārēķina, jā, jāapskata. Jā, mums tiešām ir jāskatās uz katru aģentūru atsevišķi un jāfinansē tā, kā tas ir labāk sabiedrībai un kā tas ir labāk aģentūrai. Paldies! Varbūt, ka komisija um, varētu īsumā mums paust savu nostāju. Uh, es uh, esmu diezgan nesen uh, ievēlēts, trešo reizi piedalos aģentūru jautājumiem veltītā sanāksmē. Bet nu šķiet, ka komisija ar kaut kādiem lēmumiem nesteidzas. Tāds man iespējas radies. Lūk, kāds nāks, ka lēmumi tā arī netiek pieņemti. Lai risinātu visas šodien izceltās problēmas. Lūdzu, komisijas vārtā kāds. Merci, monsieur le président. Um... Paldies, priekšādātāji. <laughs> Nu, varbūt varu nosaukt pāris skaitļus sākumā šīs eh, komitejas eh, locekļi tos varēs atrast arī budžeta projektā 18. gadam. Es eh, piekrītu arī tam, ko komisārs ir norādījis. Nākamajam gadam tiešām vajadzētu būt pēdējam gadam, kad īstenots personāla samazinājums. Tas ir skaidrs. Komisija savā priekšlikumā 18. gadam ir nākus klajā ar ierosinājumu, kas noslēgtu šo te mīnus 5% štata samazinājumu visām aģentūrām kopā. Komisija ir skaidri norādījusi, ka lūk ar to mēs arī vēlamies beigt un turpmāk ir personāla samazinājumi nebūtu jāīsteno pēc 2018. gada. Kā tad šis personāla samazinājums ir ticis īstenots? Mums bija jāsamazina darbinieku skaits par 254 visās aģentūrās kopumā piecu gadu periodā. Reāli mēs esam eh, virs šī mērķa vairāk kārt tā vietā, lai 5% samazinājumu īstenotu, mums tomēr ir eh, pieaugums par 7,5%. Eh, eh, nu, pirmkārt jau, protams, migrācijas krīzes sekas. Pēdējo piecu gadu laikā esam ierosinājuši un saņēmuši arī budžeta iestāžu apstiprinājumu uh, pavairot darbinieku skaitu par vairāk nekā 500 visās aģentūrās kopumā. Protams, Frontex eh, plus 273 un arī EASO 156 eh, un citiem arī tika jauni darbinieki. Un drošības ziņā eh, komisija ir apstiprinājusi plus 91 amatvietu papildus eh, sākotnējiem samazinājuma mērķiem, un eh, tas ir galvenokārt tikai Eiropolu. Vēl viena komponente ir pilotprojekts EASA ķelnē. Eh, tur mēs skatāmies, cik lielā mērā ir iespējams ļaut personāla skaitam mainīties atkarībā no darba slodzes. Šis projekts vēl ar vienu turpinās, tas tiks izvērtēts arī starp institūciju darba grupā aģentūra jautājumos. Nu, un šķiet, ka um, pētījuma rezultāti liecina, ka EASA vajadzētu vēl 36 samata vietas salīdzinājumā ar sākotnējiem mērķiem. Nu, visa pamatā ir uh, papildus līdzekļi, jo top-ups, uh, par ko ir vienojušās uh, budžeta iestādes, tas attiecas uz desmit aģentūrām. Uh, Un, un šeit ir runa par četriem gadiem, protams, 18. gada skaitļu vēl nav. Kopumā 56 vienības. Aģentūra tīkla pārstāvis arī minēja skaitļus, un taisnība aģentūru skaits ir sarucis par uh, vairāk nekā 5%. Kopumā runa ir par 12 aģentūrām. Tur ir samazinājums par 10%. Un ir arī vēl divas aģentūras, kas ir īstenojušas, ne 10%, tas arī nebija mērķis, bet eh, tās ir īstenojušas 5% eh, mērķi. Tā kā no 32 aģentūrām 14 ir tādas, kas ir īstenojušas mīnus 5% personāla samazinājumu. Uh, Visas pārējās ļoti labu pamatotu komisijas atbalstīto iemeslu dēļ ir vai nu palielinājušas darbinieku skaitu, vai arī samazinājums ir mazāks par 5%. Runājot par aģentūrām, kas līdzekļus gūst ar nodevām, šobrīd tādas ir astoņas. Tās vai nu daļēji tādas ir, tātad EKA, e ASA, un zāļu aģentūra. Tās daļai gūs finansējumu no maksām un nodevām. Un divas aģentūras pilnībā darbojas uz nodevu līdzekļu pamata. Viena ir Alicante un ir trīs aģentūras, kuras 60% apmērā finansē nacionālie līdzekļi un 40% nāk no Eiropas Savienības budžeta. Mērķis ir šos te nacionālos līdzekļus aizstāt ar nozares maksām un nodavām nākotnē. Palielinot aģentūrām iespējas iekasēt maksas un nodevas, protams, ir iespēja, ko ir vērts izskatīt, tā arī tiek skatīta arī starp institūciju darba grupām dzirdēju Gaira kungu izsakāmies par labu šādam risinājumam. Nu, protams, ka esam atbildīgi arī nozaru eh, priekšā ierobežot administratīvos tēriņus. Eh, tā ka mums ir eh, jāpatur acīs rūpīgi šī te nodevu attīstība, tā lai nozarē netiktu uzlikts pārmērīgs sloks. Kopumā šķiet, ka viss labi darbojas. Nu, nobeigumā kāds komentārs par aģentūru mītņu vietu. Šis komitejas dalībnieki ir minējuši virkni problemātisku jautājumu. Komisijas priekšlikums ir pārunāt šo jautājumu uh, starp institūciju darba grupas rekomendāciju kontekstā. Darba grupa drīkst nāks ar tām klajām. Un komisija, protams, ir gatava palīdzēt šo jautājumu risināšanā un ideju virzīšanā. Es zinu, ka priekšlikums apvienot Eiropolu un Cepolu netika pieņemts, to nepieņēma ne padome, ne parlaments. Un eh, priekšlikums apvienot abas Eunisa eh, mītnes tiks skatīts vēlreiz, manuprāt. Tad, kad eh, komisija nāks klajā ar priekšlikumu Enisa mandāta pārskatīšanai tuvākajā nākotnē. Lūk, mm, ar to es arī vēlētos noslēgt savu izteikšanos. Paldies par informāciju! Nu, ir skaidrs, ka situācija jau virzīsies uz priekšu. Deprēkungs īsu man lūdzu. Paldies! Es negribu vēlreiz uzsākt diskusijas, protams. Nav man vairs nekas sakāms. Labi, nu tad nākamā reizē, kad runāsim par aģentūru jautājumiem. Vēršos pie referenta ir skaidrs, ka situācija attīstīsies, un visiem jau ir arī skaidrs, ka faktiski padomi visu bloķē. Mēs jau atcerēsimies, tas toreiz varbūt nebija uh, saistīts ar aģentūrām, runa bija par um, Eiropas Savienības tiesas tiesnešu amatiem. Bija 11 amati, un ik pa četriem gadiem par to ir jāvienojas, beigās mums ir 28. Kāpēc? Tāpēc, ka ir 28 dalībvalstis šobrīd. Tā ka varbūt, ka ir vērts. Uh, arī popularizēt šo jautājumu, jo šķiet, ka tikai eh, sabiedriskā doma spēja piespiest padomu rīkoties. Nu, tad, kad rodas kaut kādas uh, nenormālas situācijas, varbūt, ka ir vērts uh, vērsties pie plašsaziņas līdzekļiem un aktīvāk paust mūsu bažas. Galvenais taču ir, lai gal galā tiktu pieņemti lēmumi. Lūk, vārds referentam noslēgumam. Von meiner Seite vielleicht nur noch mal zwei Klarstellungen. Also weder die Agentur precizēšu divas eh, lietas. Tad. Nec aģentūrā, nec man ir eh, priešlikums katrai aģentūrai, piemēram, kaut kādas tur nodevs. Kolēģis te pieminēja to, ka ir atsevišķas aģentūras, kur tas nu, nefunkcionē. Nu, nu, protams, tā kā a priori ir situācija, ka daudzas aģentūras, kas sniedz pakalpojumus institūcijām, nu, dažādu iemeslu dēļ tās eh, vienkārši nevar ievākt nodevs. Ja tās eh, veids pakalpojums trešo pušu vietā, nu, kā jūs sacījāt, nu, tā, tā varētu būt nozara, nu, tad var paskatīties, vai, ja mēs nonākam pie secinājuma, ka tas nāk par labu, nu, tātad, eh, jā, tad komitē par to varētu lēmt. Un vēl ko es varētu pakomentēt jautājums par, par sadalījumu. Un nu, te ir iespējams nu, pretrunas starp diviem argumentiem, kas tika pausti. Pirmkārt, tā, tā, tā tad godīgs sadalījums pa dalību valstīm dažādu institūciju, un tur ir daudz šādu institūciju. Un otras puses arī pamatota diskusija par tādu jautājumu kā efektivitāte, kā, kā sinerģijas efekts, kopējs darbs un tā tālāk. Nu, manuprāt, šajā diskusijā, domājot par iespējamu argumentāciju, nu, viens no šiem principiem neizbēgami tiks pārkārts. Respektīvi, nu, tur nevar uz abiem spiest. Un vēl, kolēģi, es esmu jūsu pusē, ka es to ziniet, es neesmu par to, ka es vēlētos, lai viss tiek koncentrēts Briselē. Nu, nav tā. Uh, Bet, ja mēs vēlamies šo sādālu vai visā Eiropas Savienības teritoriju, tad parlamentam un šai komisijai vajadzētu domāt un spriest par to, kā pārdalot aģentūras, šo aģentūru mītnes, nākties pieņemt visai smagus lēmumus. Es nezinu, vai šajā zālē būtu kāds, kurš tagad sacītu, ka EBA, tātad eh, banku aģentūra un zāļu aģentūra, tātad no nu, pats tās no Londonas, tās noteikti vajadzētu pārcelt uz Slovākiju un Rumāniju, piemēram. Nu, es domāju, ka varētu piedāvāt arī citas samītnes. Nu, varbūt EBA varētu pievienot vienai no, no citām finanšu uzraudzības aģentūrām. Kādēļ gan ne? Jā, nu, lūk. Tā kā jautājums ir, eh, nu, Klaudija saka pamatoti, kāpēc ne, vai nāc. Un tā ir jā, bet eh, nu, tieši par to jau ir runa. Pēc kāda principa mēs rīkosimies? Vai tagad pamatprincips būs, teiksim, sadala vienmērīgi pa visu Eiropas Savienību? Nu, labi. Daudz, protams, pārstāvēs tādu principu, es savā ziņā arī tam piekrītu. Es zinu, ka aģentūrā, piemēram, ir divas aģentūras. Un citās dalība valstīs ir piecas, piemēram. tās pretendē arī uz eh, sesto bez problēmām. Ja? Nu, bet tad jā, jādomā, tas ir politisks lēmums. Ja? Nu, nu kā tad eh, sadalīt, kā, kā pieņemt lēmumu? Tā vai viena cita dalībvalsts, tā, tāpat arī zāļu aģentūra, vai tiešām ir būtu prātīgi to pārcelt uz, Rumā, uz Buharestu vai kur nu Rumānija to piedāvās. Bet tie lieku divi savstarpēji pretrunīgi principi un eh, nu, diezgan sarežģīti, teiksim kolēģim no komisijas arī bija taisnība norādot, ka arī šī komisija, kom komiteja, respektīvi, ir eh, lēma par to, ka nevis CDF, bet uh, policijas aģentūra CEPOL. Mēs piedāvājām, ka to vajadzētu pārcelt sāgu, lai radītu sinerģijas efektu. Nu, plenāru sēdē un padomē tik pieņems cits lēmums, lai aģentūra ir Budapeštā. Nē, nu, drusciņ lēnāk, ja? Netik strauji. Tad tikai viens princips ir šī sadala, otrs ir efektivitāte. Un nevajag, nevajag šos principus jaukt. Paldies. Merci. Paldies. Mēs esam budžeta komiteja. Un mums ir jāsako tam, lai katra aģentūra darbotos ar pievienoto vērtību. Mm, princips ir tāds, ka katrai valstī šobrīd pienāktos aģentūra, bet mums ir jānodrošina, ka ik viens eiro no nodokļu maksātāju naudas un arī no valstu līdzekļiem tiek izmantots liederīgi un uh, sabiedriskā labuma vārdā. Ģenerāla direktora kungs, kurš pārstāvēja aģentūru tīklu, šorīt arī pauda jau aģentūru bāžas, bet varbūt jūs varētu arī uh, mums pāris vārdos pastāstītu, kāds tad ir jūsu secinājums no šī rīta diskusijas. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies priekšstādētāji, nu, ja neiebilstēt, tāds ļoti nu, politizēti jautājumi, par tiem tiks spriests. Mēs kā aģentūra nevaram, protams, iejaukties šādās politiskās diskusijās, proti, mm, cik daudz resursu tad um, jūs atvēlēsiet aģentūram, nu, nu piemēram, pārtiks. Um, nekaitīgumam, EFSA gadījumā. Nu, tas mums jāpieņem, ka jūs lēmumu, bet mēs vēlamies arī izcelt to, ka pienākumiem ir nepieciešami resursi. Nu, tas ir pats par sevi saprotams. Bez resursiem visdrīzāk mēs savas funkcijas veikt nespēsim. Un otra diskusija par, par uh, mītnēm un, un iespējamu apvienošanu. Nu, jūs pats norādījāt, ka tā, tas ir politisks jautājums, ko mēs no savas puses varam darīt un ko mēs arī darām. Ir maksimāli uh, spiest uz uh, kopējiem pakalpojumiem, dalītiem pakalpojumiem, lai um, to savā ziņā to es vēl pat trūkumu, pēc tam um, izkastīt pa visu Eiropu, lai mēs kaut kā, kaut kā tomēr uh, ar kopējiem pakalpojumiem, IKT, cīņā pret katastrofām, uh, nodarbinātībā un tā tālāk, ka mēs uh, kopējiem spēkiem varam kaut ko darīt. Tas arī notiek. Un nu, tas ir mūsu uzdevums. Tādēļ esam arī iecelt par šodien tur vadītām, lai to sakmētu. Un vēl viens jautājums, ko mēs varētu kaut ko kopā darīt, ir pārvaldība, aģentūra pārvaldība. Nu, šajā jomā mums nav nepieciešams padomas atbalsts vai, vai akcepts. Mēs eh, varam nodrošināt to, ka aģentūru vadībām ir zināms elastīgums, lai labāk izmantotu to rīcībā esošos resursus. Un es atļaušos sacīt, ka, ka tagad um, kontrakta aģentu galvas skaitīt un noteikti noteikti griezties attiecībā uz to, cik šo kontrakta aģentu aģentūras rīcībā būtu, tas nav labākais pieejams tiešām. Mm. Tas nav tas, kā mēs varam visracionālāk izmantot mūsu rīcībā esošos līdzekļus. Tieši tādēļ mēs arī koncentrējamies uz šo te, uz vērtību balstīto, uz eh, darbas pilns vērstīto pieeju. Un lai pārvalde, respektīvi aģentūra valde var labāk darīt savu darbiņu. Proti, mūsu rīcībā esošas resursus pārvērst eh, noteiktā vērtībā. Tas ir mūsu darbs, tieši tādēļ esam iecelti un tikai pēc pieciem gadiem pie tam. Un mēs vēlamies būt, eh, veikt savu darbu ar atbildību Ja sadarbo adekvāti neveiksim, tad pēc pēc gadiem pat, pat vēl ātrāk var mūs izmest. Tā kā ļaujiet eh, pārvaldībai strādāt eh, un, un mainīt eh, pārvaldības sistēmu, kā mēs balstāmies uz dabas pildas mērījumiem un attiecīgi pielāgojamies. Es domāju, ka mēs, un esmu pārliecināts, ka jūs mums ļausiet to adekvāti darīt, tad būs arī savietopiem. Un paldies, ka uzklausījāt un devāt mums iespēju jūs uzrunāt. Monsieur direktor ģenerāli. Ģenerāla direktora kungs, es saprotu, ka pārvaldība ir būtiska. Un, lai tā varētu tikt īstenot visaugstākajā līmenī, jums ir nepieciešama zināma rīcības brīvība saistībā ar tiem mērķiem, kas katrā aģentūrai ir nosprausti. Es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti varam domāt par to, ko varētu darīt, lai jums būtu vairāk atbildības, vairāk rīcības brīvības Un tik tiešām, lai tas viss būtu balstīts uz pievienotās vērtības principu aģentūra darbā. Nu, tik tālu arī viss par šo jautājumu. Šorīt varēsim pie tā vēl atgriezties un cerams, ka nākamajā reizē varēsim jau uh, arī konstatēt, ka situācija ir attīstījusies pozitīvā virzienā. Lielas paldies aģentūra tīklu pārstāvim. Du jour. Merci aux représentants des agences. Vēlreiz tātad paldies aģentūru pārstāvim. Tālāk Debrē kungs, kurš mums pastāstīs par ETS. Merci, Président. Mais d'abord, je vais expliquer ce que c'est que... E nu, varbūt jāpaskaidro, kas tad ir ETS. ETS ir jauna informācijas sistēma, apjomīga informācijas sistēma, eh, kuras mērķis ir eh, pārvaldīt eh, atļaujas visiem tiem trešo valstu valsts piedrīgajiem, kuriem nav nepieciešama vīza. Tātad viņi varētu iesniegt iepriekšēju pieteikumu, lai noskaidrotu, vai viņi drīkst iebraukt Eiropas Savienības teritorijā. Uh, Eh, šāda sistēma jau šobrīd pastāv ASV, arī Austrālijā un Kanādā. Lūk, tad, tad atkārtošu. Visi trešo valstu valsts piedrīgie, kas vēlas ieceļot Eiropas Savienības teritorijā, lai kāds arī nebūtu pārvietošanās līdzeklis eh, - automašīna, vilciens, lidmašīna, kuģis, viņiem vajadzēja šādu te iepriekšēju atļauju. Nu, šāda sistēma, ko tad dos? ik viens šāds te pieteikumu iesniedzējs tiktu izskatīts centrālā iestādē. Elīze jau domā par tādas izveidi. Un tas viss atradīsies Frontex. 95% gadījumu šis te izvērtējums ļautu sniegt atbildi jau 5 sekundžu laikā, ja persona nerada nekādus draudus. Un tātad šādos gadījumos varētu veikt uh, īsu analīzi. Uh, nu, piemēram, ja runa ir par uh, personām ar vienādu vārdu uzvārdu, vai arī, piemēram, ļoti ātri var noskaidrot, vai persona ir izsludināta meklēšanā. Nu, lūk, un te šie 5% problemātisku gadījumu tiktu skatīti nacionālajās iestādēs. Nu, jo katrai valstī ir nacionāla iestāde, kas tad izskatīs šos te problemātiskos pieprasījumus. Uh, Nu, eh, šeit viss vēl nav, protams, eh, līdz eh, galam noslēgts, par to vēl tiek runāts padomē un komisijā. Bet, nu, kopumā, tad, tad, lūk, 95% gadījumu problēmas nerada, 5% gadījumu tiktu skatīti individuāli. To skatītu aģenti, nevis šī te informācijas sistēma. Aģentiem būtu tātad jāievāca visa nepieciešamā informācija. Nu, un, protams, kā jau mēs šajā komitejā saprotam, arī šādai sistēmai ir izmaksas. Sistēmas izveidošanas izmaksas varētu būt aptuveni 212 miljoni eiro. Šeit ir runa par eh, lietojumu programmu izstrādi, centralizētās sistēmas izveidi un nacionālo infrastruktūru integrēšanu šajā te kopējā sistēmā. Lūk, tātad 212 eh, miljoni aptuveni. Uh, un 85 miljoni gada eksploatācijas izmaksas. Nu, tā kā lūk, ir skaidrs, ka nav tā, ka tas neko nemaksās. Tas maksās ne tikai pēc izveides, um, bet pēc tam arī ir iz, gada izmaksas sistēmas darbība ir eh, jāuzsāk un eh, lielā mērā ir jāmēģina nodrošināt tās eh, finansiāla autonomija tiek eh, par šo visu runāts eh, padomē, komisējā un arī parlamentā. Ir jādomā par to, kāda būtu finansējuma avota iekšēji vai ārēji. Mans priekšlikums eh, par šo sistēmu no budžeta viedokļa. Nu, tā kā dalībvalstīm būs jāsēc zināmas sistēmas darbības izmaksas tad es domāju, ka Nacionālo vienību eksploatācijas izmaksas būtu jārisina Nacionālo programmu ietvaros. Un tās tiek finansētas no iekšējās drošības eh, fonda. Otrakārt, nu un šeit jautājums jau ir tāds delikātāks. Komisija piedāvā ka katrs šāds te atļaujas pieteikums, tas būtu derīgs, tātad piecu, atļauja būtu derīga piecus gadus, jūs paprasāt šo atļauju, un tā ir derīga piecus gadus, un tā maksātu piecus eiro. Nu, es tā aplēšu Lūk, tas man īpaši neinteresē, bet, nu, tā kā tomēr runa ir par ietekmi uz budžeti, tad es domāju, ka atļaujai vajadzētu ilgt trīs gadus. Kāpēc? Tāpēc, ka runa ir par šādām te problemātiskām personām. Piemēram, nu, tie, tas var būt personas, kas gan ātri var radikalizēties. Pieci gadi ir diezgan daudz. Tā kā es eh, domāju, ka tomēr vajadzētu biežāk pārvērtēt personas, tā teikt, nekaitīgumu. Uh, Un es domāju, ka 10 eiro vajadzētu būt maksai par šo te atļauju. Kāpēc? 10 eiro, nu, ja mēs uh, paskatāmies par, uz sistēmām, kas ir spēkā citās valstīs, piemēram, ASV, Un šāda te iepriekšēja atļauja maksā 14 eiro uz diviem gadiem, tātad 7 eiro gadā. Pagaidām. Austrālijas gadījumā 16 eiro gadā. Un, ja jūs atbalstītu manu priekšlikumu 10 eh, eiro uz trim gadiem, tātad 3,33 eh, eiro gadā. Nu, ja mēs eh, šādu mehānismu manis piedāvātu pieņemtu, ko tad tas nozīmē? 39 miljoni cilvēku gadā, tāds ir aptuvenās aplēses. Un tādas ir komisijas aplēses par personām, kas ieceļo Eiropas Savienībā. Nu, lūk, ja mēs to visu pārreizinām ar maksu, tad arī sapratīsim, cik daudz naudas šādi varētu iekasēt. Es ierosinātu, ka saņemtie līdzekļi, kas paliktu vēl brīvi pēc tam, kad ir nosaktas sistēmas eksploatācijas izmaksas, tie būtu jāvelta um, Eiropas Savienības kopējo robežu pārvaldībai, jo gal galā šis lielā mērā ir ar robežām saistīts jautājums. Nu, lūk, un es ierosinātu atsevišķām kategorijām noteikti arī izņēmumu. Nu, piemēram, studenti un pasniedzēji, skolotāji, tā kā uz viņiem attiecas arī Schengen zonas izņēmumi, tad šeit to pašu varētu attiecināt uz viņiem. Un tāpat arī to varētu attiecināt uz pētniekiem un NVO pārstāvjiem, kuriem ir jāieceļo Eiropas Savienības teritorijā. Un tāpat pat eh, līdz 12 gadu vecumam bērniem arī nebūtu jāmaksā šī te maksa. Mm, tas eh, tā ir arī, piemēram, eh, labticīgo ceļotājs mm, gadījumā, un es domāju, ka ja tur ir šāds izņēmums ar tie attiecībā uz vīzām, tad es domāju, ka arī šeit tādu pašu varētu īstenot. Nelūk, nu, Tik daudz par šo te sistēmu. Paskaidroja arī, par ko tad ir runa, paskaidroja, kādas ir izmaksas un nāca klājā arī ar saviem ierosinājumiem, kas, manuprāt, nāktu par labu gan budžetam, gan arī Eiropas Savienības drošībai. Lūk, priekšādātāji, to gribēju jums pastāstīt. Paldies referentam. Viss ir ļoti labi skaidrs. Un tagad aicināšu ēnu referentu. Man gan ir viens jautājums, priekšādātājs atvainojos. Uh, Cik tas viss maksās Eiropas Savienības budžetam? 212 miljoni uh, izveidēju un 85 miljoni eksploatācijas izmaksas gadā. Gadā. Komentāri bez mikrofona. Lūk, vairāk simti miljonu. Ja mums būtu 39 miljoni šo te pieprasījumu gadā un 10 eiro, tā tad 390 miljoni eiro. Un jūs gribat, lai mēs vēl neatiecinām uz, piemēram, pētniekiem un pasniedzējiem. Un iespējams arī praktikantus tur varētu pievienot. Nu labi. Sarvamā kungam vārds. Kurš ir ēnu referents no ETP? Paldies, priekšstādētā. Paldies. Deprēkungam. Um, Pateicos par jūsu atzinumu. Ar prieku, Žerār, varu jums pavēstīt, ka svarīgākos jautājumus jums pilnībā piekrītu. Varu vienīgi jūs nu, nedaudz nu, tā kā papildināt un piebilst. Es nezinu, kāpēc komisija ir tik pieticīga ar līdzekļiem šeit. Nu, bet jau vienkārši saprēt. Ir skaidrs, ka tā, tika, nu, tā nebūs nekāda naudas taisīšanas mašīna, bet nu, vismaz tā vajadzētu nosegt izmaksas. Ja mēs paskatāmies, ko cits dalība valsts ar to dara, tad, manuprāt, būtu tikai godīgi paaugstināt šo summu vismaz uz 10 eiro. Un ir trīs gadu cikls. Vienā brīdī tas, protams, palielināsies, pat labam ir sarežģīti, grūti noteikt, cik daudz līdzekļu ieplūdīs sistēmā. Bet nu, ir skaidrs, ka tas nekļūst par tādu pastāvīgu pašu resursu. Nu, nē, tas mums liek komisijas priekšlikums, ka ir nedaudz citā gaismā. Tāpat arī līdztekus izmaksām un nodevām izņēmumi ir svarīgs signāls skolotājiem, pētniekiem, studentiem noteikti būtu jā, jādod atvieglojumi izņēmumi. Bet te man ir daži jautājumi. Vai ceļošanas autorizācija šīm personu grupām būtu spēkā reiz uz trīs gadiem tikai vairākas reizes, jo es šeit saskatu zināmas arī drošības tādus deficītus. Ja, piemēram, studenti, MBO pārstāvi, ja viņi trīs gadus var uzturēties tātad bez maksas, Un es viņai kāda situācija MBO, tur, tur ir augsta kadru rotācija. Nu, tas varbūt vairāk attiecas uz Lībiju komitejas eh, kompetenci, bet katrās, ja mums šeit jāpiesargās, jānodrošina tas, lai sistēma būtu ļoti tā, tāda robusta. Nu, jūsu atzinumā jūs eh, arī norādiet uz to, ka jāsako līdz tam, vai cilvēki joprojām piedara šīm attiecīgajām kategorijām un jāpiesargās, eh, kā mēs eksploatējam šo sistēmu. Paldies! Paldies! Eh. Sociāldemokrāta vārdā Depardēls kundze. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Un, eh, paldies arī uh, referentiem par atziņumu prezentāciju. Atzīmes preties ir labs, un mūsu kopējais mēģis ir nodrošināt, lai ties sistēma darbotos uh, gludi. Tā ir mūsu augstākā prioritāte, protams. Eiropas komisija ir viensprāts. Tāpat arī atzīmēja jūsu priekšlikumus attiecībā uz uh, nepieciešamajām izmaiņām atceram projektā. Svarīgākais domāt ar to, kā tiks izmantot līdzekļi, ko ģenerē šī sistēma pēc tam, kad tiek noslēgts operatīvās izmaksas, kas notiek ar atlikušiem līdzekļiem, tas ir svarīgi. Nu, vienlaikus jādomā arī par citiem aspektiem tomēr. Esam iesnieguši grozījumus par tādiem svarīgiem jautājumiem, kā, kā noteikti, teiksim, vecuma personām, kas pieprasa šo, šos atbrīvojumus. Tāpat ir jādomā par eh, nodevas eh, apjomu. Komisija piedāvā piecus, mēs uzskatām, ka desmit būtu labāk. Jādomā par um, risinājumu, kas nāk par labu savienības budžetam, kas arī pārliek neapgrūtinātu trešo valstu pilsonis, kas vēlas ierasties Eiropas Savienībā. Tas pats attiecas arī uz uh, atļaujas dar derīgumu termiņu - trīs vai pieci gadi. Sanzimā komisijas priekšlikuma referents piedāvā trīs gadus. Paskatot Schengens akī, varbūt varētu to visu vienkāršot. Vienkāršojumi vienmēr ir apsveicami, jo sevišķi ņemot vērā to, ka Rumānija un Bulgārija ir izpildījušas visas priekšnosacījumus, lai pievienotu Schengen zonu, tomēr mēs tur vēl neesam. Mums ir nepieciešama spēcīga Schengen zona, kas nu, pārliecinātu visas saimnības dalībvalstis, ka mehānisms darbojas un eh, lai arī tas pastāvīgi uzlabotos. Esmu turisma veicināšanas grupas priekšsēdētāja vietniece šeit parlamentā. Eh, Saņemt vērā tiešo un netiešo ietekmi, kādu šīs autorizācijas maksas varētu atstāt uz turismu nozari. Mums ir turpmāk jāspēj nodrošināt, ka Eiropa turistiem ir pievilcīga. Tad ir jādomā par sakām, kādas nevilšturēt izvērsīt ap jebkuras nodevas uzlikšanu Tāpat jādomā par kontrolas pasākumiem. Jā, droši vien, vai viss ir dati, ko mēs pieprasām no attiecīgi personām, kas vēlas izmantot šo sistēmu, šie dati būtu proporcionāli un atbilstoši saviem mērķim. Attiecīgi, lai nebūtu problēma ar datu aizsardzību un konfidencialitāti. Mūsu prioritātiem jābūt tādām, ka, ja turisti ierodas Eiropā, viņiem ir jāsniedz pozitīva pieredze, nevis kāda apgrūtinājuma. Personas ierodas Eiropā dažādiem iemesliem, lai studētu, lai um, nodarbotos ar uzņēmēju darbību. Nu, un viņiem ir jārodas iespējam, ka Eiropa ir um, labākais turismu galamērķis pasaulē. Mums ir spēcīga konkurence ar Latviju Ameriku, Dienvidaustrumāziju un tā tālāk. Un nevajadzētu mums zaudēt mūsu konkurētspējas. Turismu nozarei jāpaliek uh, tiešām uh, pievilcīgai. Tādēļ Par to jādomā, ja pieņem politiskus lēmumus. Nu, jādomā par uh, termiņu. Cik ilgs termiņš nepieciešams, lai saņemtu šo atļauju? Dokumentu saraksts ir pagaršs. Tas var atstāt ietekmi uz to, vai turists vai vēlēsies izvēlēties eh, Eiropā savu galvenmērķu vai ne. Nu, pirmajā brīdī mūsu diskusijās tas pietiekami skaidri neizkristalizējas šajā komitejā, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams saprast to, ka Turisms ir ārkārtīgi svarīga nozare Eiropai. 10% no IKP tas um, gadu ienes mūsu budžetā, 25% darba vietu rada. Nu, jā, tas jāņem vērā. Rezumējot, man sniegtā informācija, protams, uh, figurēs arī sociāldemokrātu iesniedzamajos uh, grozījumos. Paldies! Je ne vois pas d'autres rapporteurs fictifs présents. Otra referenta eh, mūsu vidū nav. Protams, ja kolēģi var izteikties, ja nē, tad vārds komisijai varbūt jūs varat uh, paust savus komentārus. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī uh, Deprē kungam par uh, komisijas priekšlikumu atbalstīšanu. Vispirms, lai būtu skaidrība bet eh, man ir jautājums. Uh, šī te maksa 5-10 eiro, vai tas ir saistīts ar administratīvām izmaksām, kā tas vispār ir aprēķināts? Nu, parasti tas tiek nomaksāts ar kredītkarti, līdz ar to tur nekādas izmaksas budžetam neradīs. Drīkst turpināt? Kas attiecas uz sistēmas kā tādas izmaksām, depriekungs to skaidroja. 85 miljonu gadā uzturēšanas un operatīvās izmaksas. Un eh, komisijas priekšlikumā ienākumi, eh, ko saņem sētījās, eh, būs pietiekami, jo mēs runājam par 39 miljoniem pieteikumu gadā, 5 eiro par pieteikumu, apmēram 200 miljoni ienākumu gadā, lai eh, šos te 85 miljonus varētu sekt gan arī divkārt tik daudz. Nu, protams, ka mēs varam apsvērt iespēju eh, divkāršot šo summu, jo uh, Nu, tas ir kaut kas tāds, kas ir jāizdiskutē trialogu laikā, bet jau vēlākā stadijā. Nu, vai tā ir laba doma eh, turpināt noteikt izņēmumus eh, maksas piemērošanai? Ja mēs eh, izlēmjam katru pieteikumu maksu paaugstināt, E, tad var būt, bet e, mūsuprāt, mūsu priekšlikumā 5 eiro par pieteikumu uz 5 gadiem, nu, katrā ziņā nebūs atturošs un, nu, katrā ziņā neaturēs nevienu no e, šīs maksas sekšanas. Uh, referents arī iesaka uh, paplašināt aptvērumu uh, iekšēji piešķirtam finansējumam. Eh, jā, un tas tā tiešām būt, būs, eh, bet padomu to pagaidām nepieņem. Tā kā tas mums ir svarīgi. Esam gatavi izpētīt eh, aptvērumu paplašināšanu. Un arī tas ir diskusijas jautājums. Un, un ar to arī mani komentāri būtu beigušies. Paldies, Deprekungs! Vai jums ir kāda noslēguma vārdi? Jā, priekšsēdētāji, paldies, paldies kolēģiem, kas izteicās. Es tikai gribēju sacīt ēnu referentiem, ka es runāju tikai par budžeta, par sakām uz budžetu. Uh, Jūs runājat par daudzām lietām, kurām es nevaru nepiekrist, bet tās varbūt būtu jāatstāja Libi komitejai. Es skatījos tikai uz budžeta daļu. Jā, paldies arī Savarmā kungs, ja es tā pareizi saprotu, 10 eiro trīs gadiem nemaz nav tik daudz. Un izņēmumu ilgums, nu jā, par to es tā īsti nepadomāju. Bet jā, arī tas ir jāpaskatās Nu, un students varbūt šodien ir students, un turpmākos gadus viņš tāds vairs nav. Un, ja jums ir atļauja, eh, jūs jau eh, droši vien eh, domājat par termiņiem, un tad, kad jums ir vienā brīdī 18, tad pēc trīs gadiem jums jau ir 21, tā kā, nu jā, par to jāpadomā. Par datiem un grozījumiem, jā, tas nav mūsu lauciņš. Mēs nevaram iesniegt grozījumus par šādām tēmām. Protams, ka man interesē kolēģi iesniegtie grozījumi, gaidu tos ar aizturētu elpu, bet gadi, kad ir jāiesniedz līdz 19. jūlijam, pulksten 12. Iespējams, ka 3. un 31. augustā balsosim budžeta komitejā un pēc tam Lībē, kas ir atbildīgā komiteja, tā attiecīgi pieņems eh, savu nostāju. Paldies, paldies visiem, paldies eh, referentām Žerāram Deprē. Tagad es lūkšu Sarvamā kungu. Nē, tas vispirms būs tomēr Vladimirs Maņkas kungs. un tas būs ziņojums par. Ah oui, parce que Monsieur Manca a euh, un. Un tā tad, Maiks Kungs. Mēs vēlamies Maiks Kungam dot vārdu vispirms. Tēma ir reiz garantijas jauniešu schēmu, izdevumu kontroli un šo izdevumu liederības uzraudzība. Paldies, priekšsēdētā kungs! Paldies, kolēģi! Paldies kolēģim Savramā, kā man tagad ir iespēja par šo tēmu runāt. Mērķis jauniešu eh, garantijai ir darbvietu nodrošināšana. Uh, vai ja, iespējas piedāvāt darbietas visiem jauniešiem, nodrošināt viņiem prakšu vietas eh, četru mēnešu eh, periodā pēc formālās izglītības iegūšanas un bezdarba samazināšanai. Tagad mēs skatāmies uz izdevumiem. un nodarbinātības iespēja un e, tiem skaitļiem, tātad cik ir jauniešu, kuriem nav darba un e, kas arī nemācās, un e, cik cilvēku varētu piedalīties šajā schēmā. Tad šīs te kopējās izmaksas tiek lēstas 15,4 miljārdu apmērā gadā. Un tad, kad mēs eh, paraugamies uz ESF eh, e kopējo ieguldījumu 28 dalību valstīs, tad tie ir 86,4 miljardi laika posmā līdz 2020 gadam, un ir redzams, ka kopējo pieprasījumu šis apmērs nevar apmierināt. Un uh, programma ir vērsta uz to, lai uzlabotu nodarbinātības iespējas jauniešiem un uh, palīdzētu viņiem vēlāk integrēties darba tirgu. Saskaņā ar padomas eh, rekomendācijām eh, ir jāatrisina neatbilstības eh, problēma, kas pastāv starp kvalifikācijām, kādas ir iespējams piedāvāts, un pieprasījumu darba tirgu. Ir jāatzīmē, ka jo cilvēks ilgāk eh, nav eh, spējis piekļūt darba tirgumu, jo grūtāk ir viņu pēc tam integrēt darba tirgu. Nu, jāsaka, ka situācija ir diezgan eh, neviennozīmīga un kontrolas pasākumi rāda, ka eh, šī, eh, šis fakts nav pietiekami labi ņemts vērā daudzās dalībvalstīs. Lūk, šī neatbilstības starp pieprasījumu pēc noteiktām eh, specialitātēm un piedāvājumu. Ir tiesa, ka daudz vairāk cilvēku ir piekļuvuši darba tirgumu Un jauniešiem ir iespēja ilgāk palikt uh, apmācības procesā. Un uh, līdz ar to ir arī attālināts nedaudz tas brīdis, kad viņi ienāk darba tirgu uh, līdz brīdim, kad iespējams tautsēmniecībā situācija ir uzlabojusies. Revizijas palātas audits norādījis, ka eh, četru mēnešu periods nevienmēr eh, dalību valstīs ir ievērots, jo dalību valstīm ir eh, arī nu, problēmas ar katru jauniešu situācijas monitoringu, domājot par tiem jauniešiem, kas atrodas šajā procesā. Un raugoties uz dažādām dalībvalstīm, nu, piemēram, Horvātiju, uh, programmas parāda, ka eh, jauniešu garantijas eh, koncentrējas uz tādu jauniešu daļu, kur diezgan eh, ātri īstermiņā var rast risinājums, bet ilgtermiņā nenod, tātad ilgtermiņā bez darba esošie jaunieši daudz vēlāk uh, iekļau, tiek iekļauti sistēmā. Un arī tas, arī es to nu, ņēmu vērā, formulējot savus secinājumus. Un cilvēki, kas visvairāk varētu iegūt no jauniešu eh, garantijas, ir arī tie, kam ir vislabākā eh, izglītības kvalitāte. Un tajās septiņās dalībvalstīs, eh, kurās notika kontrola attiecībā uz izdevumu liederību jauniešu garantijas jomā. Es eh, gribētu teikt, ka padomas secinājumos eh, paustais, eh, paustie ieteikumi rekomendācijas nav sasniegtas. Uh, Eh, lielākā daļa, 70%, ir panākuši eh, pozitīvu rezultātu. Eh, noteiktam skaitam situācija ir arī pasliktinājusies. Un komisija iesaka dalībvalstīm izstrādāt īpašas stratēģijas lai varētu attiecīgi reģistrēt un noskaidrot tās iedzīvotāju kategorijas, kurām šī programma būtu noderīga un izvirzīt noteiktus mērķus. Un es piekrītu komisijai tajā, ka ir jāatbalsta arī e, darba e, tirgus attīstība un piekļuve e, darba tirgumu, kas attiec uz izmaksām, tad šī daļa būtu jāpārskata, lai kopējās izmaksas m, mm, tiktu sadalītas tā, lai varētu realizēt izvirzītās prioritātes jo dalību valstīm vajadzētu finansēt tādus eh, pasākumus, kas vislabāk nodrošina pieeju, pieeju darba tirgumu. Jo, um, nu, tiem jauniešiem, eh, kuriem, pēc kuriem ir lielāks pieprasījums darba tirgu, protams, viņu eh, piekļuvs nodrošināšana maksā, izmaksā mazāk, bet svarīgi ir nodrošināt piekļuvu darba tirgumu arī ilgstošiem bezdarbniekiem. Bet eh, viņiem, protams, ir nepieciešams ieguldīt viņos vairāk, bet tā varbūt ir arī mazāka grupa un varbūt, ka lielākai lielākā daļa tomēr atrodas labākā situācijā, lai atrastu vietu darba tirgu. Komisija sadarbībā ar MKO ir nāks klajā ar, var, eh, ir svarīgi, lai viņi varētu izvērtēt eh, vērtīgus piedāvājumus, eh, piemēram, attiecībā uz dalībnieku profilu, izveidi uz prasībām pēc noteiktām kvalifikācijām darba tirgu Un jāsaka, ka būtu jāpanāk galvenais mērķis. Un uh, dalība valstīs politiski šis ir eh, ļoti prioritārs jautājums. Vēl kāds cits um, svarīgs aspekts ir. Jaunu uh, iespēju meklēšana un nevajag lai varētu elastīgāk pieeja šo jautājumu rīcināšanai, ir vajadzīgi arī jauni eh, līdzekļi. Un eh, eh, šie jautājumi ir regulāri jāuzraugas, negribu atkārtoties, bet tad, kad mēs runājam par iepriekšējo budžetu, tad parlaments uzsvēra sasaisti ar eh, jaunatnes garantijas eh, programmas finansēšanu. Un, eh, diemžēl, diskusijas un stīvēšanās notika ļoti ilgi, un mēs faktiski veselu gadu pazaudējām, pirms varējām uzsākt programmu. Paldies! Paldies. Tagad došu vārdu Komalkungam, ēnu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies jau kolēģim Maņkas kungām par šo lielisko ziņojumu. Un tad, kad mēs eh, tagad runājam par jaunatni, jauniešu garantijas schēmu un šo te jauniešu cīņu par vietu darba tirgu, tad es no sirds varu teikt, ka Jā, protams, ka visi mēs eh, vēlētos šeit pozitīvu risinājumu, bet man tomēr gribētos izteikt arī dažas kritiskas piezīmes. Mēs visi esam pieredzējuši, protams, kā ne viss jau nu nav tik skaisti. Mēs esam redzējuši, ka Eiro uh, Savienība uh, sevi uh, reklamē par to, ka mums ir vajadzīga kontrola un attiecīgi speciālisti un tā tālāk, bet eh, tas viss faktiski ir tikai viena liela birokrātija. Tāpēc man rodas jautājums, vai nebūtu prātīgi tieši tādus pasākumus paredzēt. Tātad, vai eh, Eiropas Savienībai šeit vajadzētu būt atbildīgai par visu šo jomu, jo ir uh, zemes, uh, valstis, uh, nu, kas nav varbūt tikušas eh, tik tālu kā citas. Jo ir valstis, kuras saka, jā, mums ir attiecīgas eh, procedūras un mēs, eh, mums tas palīdz. Bet varbūt, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Vāciju vai Itāliju, nu vai tiešām jādomā šeit par to, uh, vai ir nepiecie, vai tas dod kādu pievienoto uh, vērtību, jo mēs šeit Eiropas līmenī pārdalam uh, līdzekļus. Un tāpēc šis arguments, e, arguments, par ko mēs visi ļoti labi zinām, tātad mēs iemaksājam Eiropas Savienībā un pēc tam tā kā mēs saņemam atpakaļ. Tā kā vajadzētu padomāt, cik tas ir uh, liederīgi. Un šeit mēs runājam tikai par simptomiem, bet jārunā par cēloņiem. Uh, Jauniešu bezdarba cēlonis Eirozonā ir eh, eiro, un par to būtu jārunā. Nu, tas ir tāds eh, personīgas dabas atzinums, Kolmēl kungs. Nu, un eh, noslēgumā mm, nākamais runātājs Andra Referents et je parlerai en portugais. Fernandes kungs. Agradecer, um, e... Paldies, saka Fernandes kungs. E, paldies, e, pa, Mankas kungs, par jūsu ieguldīto darbu pie ziņojuma. Mēs visi, protams, saprotam, ka Eiropas Savienības budžetam vispār Eiropas Savienībai nav kompetences nodarbinātības jomā. Bet e, tāpat laikā ir jāstrādā pie tā, lai samazinātu jaunatnes bezdarbu. Tā kā budžetam būtu jākoncentrējas uz konkurētspēju, kas veicinātu nodarbinātību. Eiropā ir ļoti augsti jaunatnes bezdarba rādītāji, un tā ir problēma, un mums šeit jārīkojas proaktīvi, tādēļ jau ir e, programmas. Uh, un arī nacionālajiem budžetiem būtu jāstrādā uz šo mērķi. Bet, diemžēl, ir mm, lietas, kas prasa tās izvērtēt papildus. Nu, tā doma, ka jaunieši mm, pa, ir pakļauti visādām programmām, eh, jauni, jaunieši lauksaimniecībā ir jaunieši līdz 40 gadu vecumam, un tad pirmo eh, darba vietu programma, mm, tad ļoti bieži jauniešu vecums ir līdz 35 gadiem, un tas ir kaut kas tāds, ko arī nacionālās programmas var risināt Nu, piemēram, līdz kādam tad vecumam mēs uzskatīsim, ka fi finansējums eh, jauniešu garantijai ir eh, piemērojams. Man liekas, ka tas ir svarīgs jautājums, kas būtu jāatrisina. Vēl viena problēma ir, runājot pār jauniešu nodarbinātības institīvu, te mēs runājam par Mm, vienu miljārdu. Drusku vairāk par to eiro. Un, um, Un eh, par ko mēs te runājam? Eh, vai mēs te runājam par finansējumu no Eiropas sociālā fonda, vai tas eh, ir apjoms, kas ir saistīts arī ar nacionālo līdzfinansējumu? Tas faktiski ir jautājums, ko gribēju uzdot. Neviens šķiet vairs izteikties nevēlas. Gribu tikai teikt kādu lietu. Nu, es, protams, varu secināt, ka mums ir jauniešu bezdarba problēma. Uh, bet ir uh, dalībvalstis, kur tā šādas problēmas nav, un tās nereti īsteno prakšu programmu. Nīderlanda, Vācija, Austrija, ja Šveice būtu savienības locekli, tad arī viņi. Nu, un uh, kāpēc uh, citi nav drosmīgāki attiecībā uz prakses programmām? Visās dalībvalstīs ir kaut kādi noteikumi, kas regulē prakšu sistēmu. Uh, Nu, un vajadzētu tos visus um, vienādot, lai tas veicinātu arī praktikantu mobilitāti, jo gal galā nav jau slikti aizbraukt pasīties, kas notiek citās valstīs. Mm, šeit mums varētu palīdzēt Erasmus uh, programma. Es um, Nākas kungam gribētu prasīt, vai ir kaut kādas iespējas, kā padarīt dalībvalstis aktīvākas, uh, kā panākt, lai tās aktīvāk iesaistītos dažādās uh, bezdarba alternatīvās, piemēram, prakses programmās. Eh, vai komisija ir kādi komentāri? Nē, nav. Nu, tad Mankas kungam iespēju noslēgumu vārdus teikt. Ďakujem, pán predsedā. Ďakujem aj za... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties arī kolēģiem par eh, jūsu komentāriem. Es eh, varu piekrist, ka situācija ar vecuma robežām ir atšķirīga dažādās dalību valstīs. Mana grupa um, aizstāvēja vecuma robežu uh, līdz 30 gadiem, uh, lai jaunieci varētu piekļūt darba tirgumu līdz šim vecumam, bet uh, dažās galstīs um, šī vecuma robeža noteikti uz 5 gadu robežās, uh, citās 30 Ehm, un kā es jau sacīju, mana grupa vēlējās 30 gadus. Jā, priekšsēdētājiem taisnība, ka dažās valstīs ir mazāk problēma ar jauniešu bezdarbu, piemēram, Dānijā. Jaunieši tiek īpaši apmācīti tādā veidā, lai viņi diezgan ātri varētu gūt, tātad atrast darbu. Un faktiski šeit arī uh, cilvēkiem ir lielāka pārliecība par savu situāciju, un viņi nebaidās eh, no darba zaudēšanas, jo uh, šī te apmācību sistēma uh, nodrošina iespēju ātri atrast darbu un būt labi, ja citās valstīs arī būtu tāda pati situācija. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir analizēt situāciju uh, dažādās dalībvalstīs un identificēt uh, attiecīgas. Uh, bezdarbnieku grupas un tad novērtēt uh, līdzekļus, kas ir nepieciešami, lai attiecīgās, eh, attiecīgām grupām varētu uh, palīdzēt. Un naudas nav pietiekami, tādēļ vajadzētu precīzāk noteikt prioritātes. Uh, Eh, jo vajadzētu līdzekļus novirzīt uz tām jomām, kurās var panākt vislabākos eh, rezultātus, nodrošināt noteiktu ilgtspējību. Un tas ir saistīts, protams, ar tautsēmniecības attīstību, tas ir pamatu pamats. Mēs nevaram atļauties veselu uh, jauno paudzi zaudēt. Te nav runa tikai par bezdarbu un darba atrašanas iespējām. Tas ir politisks jautājums. Iedomājieties, ka viens jauniet, valstis, mēs varam viņu arī tīri politiski zaudēt, un to mēs nevēlamies. Tāpēc mēs atbalstām eh, komisijas ieteikumu turpināt šo projektu. Un eh, tāpēc ir svarīgi arī tālākos eh, finansēšanas gados atrast jaunus līdzekļus, ko ieplūkt iepludināt un darīt to sistemātiski. Paldies! Nu, un tagad mm, vecām um, Petris Arvamā par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Nu, stāsts labi zināms, es to dzirdējuši iepriekš. Somija atkal ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu finanšu atbalstu no EGF. Šoreiz runa par 128 um, posteņiem, kas ir kļuvuši lieki Microsoft uh, mobile uzņēmumā ražotāji, kas eh, ražo komponentus Microsoft kompānijā Somijā. Un kopējās izmaksas ir 5,6 miljoni eiro. Tā kā EGF pienesums būtu 60%, proti 3,5 miljoni eiro no EGF fonda. Un pamat iemesls, eh, nu, stāsts vecais, kā jūs ziniet, tirgus daļa sarūka. Tādēļ, ka aizvien biežāk tiek izmantotas operētāju sistēmas, un eh, tāpat arī ražošana tiek pārcelt uz eh, valstīm, kurās darba spēka izmaksas ir zemākas. Nu, šeit jāuzsver vēl tas, ka šoreiz 29,5% eh, no atbalsta saņēmējiem ir vecumā starp 30 un 45 gadiem, vairums no viņiem ir ļoti labi izglītotas personas, tā kā uh, Domāju, ka būtu svarīgi atbalstīt viņu reintegrāciju darba tirku. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir ceturtdiena, 13. jūlijas eh, pusdienlaiks. Balsojums komitejā notiks eh, augusta beigās, vai nu 30. vai 31. augustā. Paldies! Merci, Paldies Sarvamā kungam! Vai būtu kādi komentāri? Kalmela kungs! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies priekšstādātāji, paldies arī Sārmā kungam, kolēģim par šo ziņojumu. Nu, ja šajā jautājumā man ir nopietnas tādas pārdomas. Eiropas globalizācijas fonda darbības joma, nu, manuprāt, ir ļoti labs piemērs tam, cik mm, tāda nevajadzīgs ir mūsu administratīvais eh, pasākums šajā, pasā šajā jomā. Uh, Microsoft 2016. gadā strādāja ar 16 miljārdu ASV dolāru peļņu. Mums viņi veica tātad pārunas ar Somiju, viņi iegādājās tur firmu, izveidoja darba vietas, attiecīgi iemaksāja arī nodevis pensiju sistēmā un tagad pieņēma um, lēmumu šo, šo standartu pārstāt ražot un, un atlaiž šos darbiniekus. Es domāju, ka lētāk būtu tad, ja mēs eh, sacītu, nu, ziniet, tad nu, parūpējieties par pārkvalificēšanās pasākumiem. Tas būs varbūt pirmais eh, pasākums, kas Somijai ar Microsoft tad būtu jāparunā, jāpārunā. Vai tad panāk vienošanos ar Microsoft, ka mm, Microsoft piedalās kaut kā proporcionāli arī šo te potenciāli bez, bezdarbnieku statusā nonākušo darbinieku uh, tālāk apmācību. Mums tur nevajadzētu iejaukties. Manuprāt, pēc principa ir, nav pareizi, ka šis uh, fonds uh, sniedz centralizētu atbalstu um, lietām, kas patiesībā at, atrodas dalībvalstu pārziņā. Protams, jāatbalsta ir bezdarbnieki, par to nav, nav nerunas, bet pirmām kārtām tev pie atbildības jāsauc attiecīgā firma. Protams, ka Microsoft ir uh, multinacionāls uzņēmums, bet eh, viņi arī maksā nodokļus eh, Eiropas eh, Savienības dalībvalstīs, bet nu, lieta ir tāda, ka Eiropas Savienības dalībvalsts ir gana muļķīgas, lai noteikti dažādas atvieglojumus, un šādi milzīgi uzņēmumi nerad maksā mazus nodokļus. Es domāju, ka Eiropas Savienībā trūks tādas fiskālās inteliģences un solidaritātes. Thank you. Uh... Referents, paldies. Um... Nu, principā es jums piekrītu. Nā, pamat doma, ko jūs klāstījāt, ir pareiza, bet man jāsaka šajā konkrētajā gadījumā. Un, nu, man nepatīk tā sacīt, jo, nu, jo kaut kādā sacīs, nu jā, viņš tā nāk no, no turienes, jā, nu tad viņš te mēģina kaut kā te um, savējiem palīdzēt, bet, nu, nu, nav tā, ka man būtu personīgi interese. Es esmu apmeklējis um, šīs vietas, šīs ražotnes, un esmu. Nu, tiešām um, pasakos līdz tam, kā šī naudiņa tiek izmantot. Un, un jāsaka, šajo, šajos gadījumos tas um, mums savsais atlikums, tā sacīt, kā tiek izmantot Eiropas Savienības naudiņu, ir viens no tādiem um, uh, iespēdīgākiem. Un nav tā, ka Microsoft nedarītu savu darāmu. Protams, ka Somija vienojās ar Microsoft par noteiktiem pasākumiem. Un uh, treškārt, 3,5 miljoni nav nekas tur bišs, bet eh, šī nelielā summiņa, manuprāt, politiski mm, arī būtu tāds labs signāls. Tas liecināja par to, ko tad mēs mēģinām panākt, ka mums rūp mūsu pašu pilsoņi. Nu, manuprāt, būtu vērts tomēr, eh, um, tā teikt, nauda būtu labi iztērēta. Un tas ir viss, kas man ir sakāms atbildot uz jūsu jautājumiem. Merci, Paldies, Armamā kungam! Tarāna kungs, pavisam īsi lūdzu, jo mēs kavējamies. Jā, pavisam īsi atbildot um, Kalmēra kungam. Ja vēlamies cīnīties par tādām kompānijām kā Microsoft, nu, mums ir labi partneri, tāda kā komisija, kas uh, maksā Microsoft kompānijai nu, neramās uh, licences naudas par to, ka tiek izmantoti Microsoft produkti. nepieņemot eh, brīvas eh, programmatūras, bezmaksas programmatūras, kuras piedāvā mm, citas kompānijas. Tāds trīs desmit gadus. Līdz ar to ne tikai dalību valstīm vajadzētu tagad, eh, tagad, tagad kratīt pirkstu, ka tās ir pārlieku pielaidīgas kompānijām kā Microsoft, bet arī komisija. Merci! Paldies! Tagad atķersimies pie nākamā punkta. Ļoti svarīga informācija no komisijas saistībā ar eh, finansējumu Eiropas aizsardzības fondam. Nedaudz eh, fona informācijas attiecībā uz šo te informāciju. Nu, bija paredzēts tam pavadīt, tam veltīt stundu. Tas nozīmē, ka mēs strādāt līdz 12.40. Nu, un man jāatvainojas jums, jo mēs esam iekavējuši savu darbu un atvainojos jau tagad arī tūkiem. Uh, komisijas pārstāvis uh, Urala kungs mums uh, pastāstīs pārdesmit minūtēs par uh, šo te Eiropas aizsardzības fondu un tā ietekmi uz budžetu. Pēc tam mums būs arī jautājuma atbilžu sesija. Alā Aleksija ir uh, DigiGrow pārstāvis aizsardzības jautājumos. Uh, un viņš arī varēs atbildēt uz jautājumiem, ja nepieciešams. ITRE, AFET un CEDA komitejas uh, dalībnieki arī ir aicināti uzklausīt šo prezentāciju un ir mums pievienojušies. Um, sveicu viņus mūsu vidū. Uh, koordinātori 29. jūnijā tik nozīmēti. ETP, no ETP grupas. Uh, mēs gan vēl nezinām, kurš tieši tas būs. Varbūt kā kolēģis varēs mūs drīz vien informēt. Nu, lūk, Došu vārdu Urela kungam desmit minūtes. Thank you, Chair. I'll try to respect. Paldies priekšādātāji, centīšos ievērot uh, atvēlēto laiku. Sākumā pavisam īs pārskats par Eiropas aizsardzības fondu kopumā. Un pēc tam uh, arī mazliet pieskāršos faktiskajam priekšlikumam, kas, protams, ir uh, šodien galvenais izskatāmais jautājums. Eiropas aizsardzības fonds sastāv no diviem tādiem atsevišķiem uh, logiem, tā teikt. Pirmais no tiem ir pētniecības loks, uh, kas uh, finansē uh, sadarbības aizsardzības uh, projekts Eiropas Savienības līmenī. Un otrs uh, loks ir spēju vai kapacitātes loks, kura mērķis ir atbalstīt um, kopīgi izvēlēto aizsardzības kapacitāšu attīstību, ieguldot dažādās aizsardzības programmās un arī mazinot nozares sadrumstalotību. Eh, šobrīd eh, aizsardzība tiek pilnībā organizēta nacionālā līmenī. Lūk, ir šie divi logi un ir arī divi tādi laika grafiki. Ir pašreizējais eh, daudzgadu finanšu satvars un ir nākamais. Tā ka kopumā ir tādi četri atsevišķi izdevumu bloki. Pētniecības logā pašreizējā daudzgada finanšu satvara kontekstā mums ir sagatavošanās darbības pētniecībai un aizsardzībai. Esam paredzējuši 90 miljonus trīs gadu laikā, 2017 līdz 2019 gadiem. Nu, un detalizētāk par šo es nestāstīšu. Pētniecības lokā nākamajam daudzgadu finanšu atvaram Mēs, protams, nevaram te steigties laikam pa priekšu un jau tagad spriest par lēmumiem, bet komisijas doma ir piedāvāt Eiropas aizsardzības pētniecības programmu ar aptuveni 5,5 miljoniem eiro gadā. Un tas būtu atsevišķs kopums papildus apvārsnes 2020 līdzekļiem. Tik daudz par pētniecības logu. Un tagad eh, skatot šo te kapacitātes logu, šeit eh, komisijas eh, priekšlikums būtu kombinēt nacionālos ieguldījumus, kas tiktu apkopoti, un tas tiktu papildināts ar atbalstu no Eiropas Savienības budžeta. Šeit komisija ierosina 80% nacionālo ieguldījumu, un 20% atbalsta līdzekļu no Eiropas Savienības budžeta. Šādu proporciju piedāvājam gan pašreizējiem daudzgadu finanšu ietveram, gan arī nākamajam. Nākamajam finanšu ietveram, tātad pēc 20. gada, mērķis būtu mobilizēt 5 miljardus gadā. 80-20% nozīmē, ka 4 miljardi nāktu no nacionāliem līdzekļiem un 1 miljards no Eiropas Savienības budžeta gadā. Pievēršoties priekšlikumam, kapacitātes lokus pašreizējam daudzgadu finanšu ietvaram, komisija pirms pāris nedēļām ir nākus klajā ar priekšlikumu radīt Eiropas aizsardzības un industriālās attīstības programmu. Te komisija piedāvā 500 miljonu aploksni no Eiropas Savienības budžeta – 2019. un 2020. gadam. Tātad kopā 500 miljoni pašreizējiem finanšu ietveram. Un tas sasaucas ar kopējo pieeju atkal 80-20 eh, proporcija. Komisijas priešlikums 2 eh, miljardi līdzekļu no dalību valstīm un kopā ar Eiropas Savienības eh, līdzekļiem tad būtu 2,5 miljārdi eiro pašreizējā daudzgad finanšu ietvarā. Komisijas priešlikums uh, kā rast finansējumu šo 500 miljonu apmērā. Komisija ir piedāvājusi finansējuma miksu 75% no redeployments līdzekļiem, tātad pārdalīt līdzekļu un 25% jaunatrastu līdzekļu. Šie procenti jau droši vien būs pazīstami komitejas locekļiem, jo tas saskan arī ar citiem priekšlikumiem, ar ko esam nākuši klajā pēdējos gados, ja runa ir par jaunu programmu finansēšanu viens A virsraksta kontekstā. To pašu piedāvājām FC1, FC2 Un nesen šādu proporciju 75% līdzekļu pārdeva 25% jauni līdzekļi piedāvājām arī Eiropas eh, solidaritātes eh, kulu veidošanai. Nu, un šeit priešlikums Eiropas aizsardzības un industriālās attīstības eh, programmai ir līdzīgs piedāvājums 75-25. Kopumā tātad 500 miljoni Tas nozīmē, ka 25% būtu jauni līdzekļi, tātad 125 miljoni no nepiešķirtajiem līdzekļiem 1A sadaļā, kombinējot 19 no 20. gadu un 375 miljoni pārdalītu līdzekļu. Tātad šie ir tie 75%. Komisijas priešlikums 375 miljoniem ir sekojošs. Pirmkārt, ko tad mēs gribam darīt? ir, protams, ievērot vidustermiņu pārskatīšanu daudzgad finanšu ietveram. Mm, šis te vidustermiņa pārvērtējums eh, piedāvā papildinājumus apvāršņi 2020, CEF transports, Erasmus Plus un Kosme. Lūk, tātad tā, tā, šīs ir tādas, nu, neskaramas programmas šī priekšlikuma kontekstā. Uh, jo nebūtu loģiski eh, šo programmu līdzekļus eh, pārdalīt pēc tam, kad padomju un parlaments ir kopīgi vienojušies piepild, piešķirt papildu līdzekļus šīm programmām. Lūk, šīs eh, svarīgās programmas viens virsrakstadaļā ir neskaramas. Nu, un tas, protams, lielā mērā arī ierobežojas arī mūsu iespējas rast līdzekļus, ko pārdalīt. Nu, lūk, un esam nākuši klajā ar sekojošu priekšlikumu padomēju un parlamentam. Pirmkārt, piedāvājam uh, pārdalīt 120 miljonus no grantu sadaļas SEF enerģijai. Es saprotu, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums šai komitejā, ņemot vērā arī sarunas, kas vēl ar vienu norit par SI2. Tur arī komisija ir piedāvājusi uh, līdzekļu pārdali un ņemt naudu arī no SEF enerģija. Komisijas prāt ir mm, ļoti liela atšķirība, ja skatāmies, cik tālu ir īstenots SEF transportu un SEF enerģiju. Nu, un te runa nav tikai par vidustermiņu pārskatīšanu no to saistītiem eh, iemesliem. Runa ir arī par eh, programmas īstenošanas fāzi. Lūk, tāpēc, eh, mūsuprāt, SEF transporta nevajadzētu uh, Aș be TSF Energy var. Aploksne ir pieaugusi ievērojami pēdējos gados. Un pat eh, pēc tam, kad eh, ņemam vērā FC2 piedāvāto līdzekļu pārdali un līdzekļu pārdali, kas ir piedāvāta Eiropas aizsardzības plānam, mm, vēl Mm, joprojām būtu 36% pieaugums SEF enerģija aploksnei 18. un 19. gadam. Un papildus eh, pieaugums 21% 19. un 20. gadā. Tā kā, nu, mūsuprāt, ir pietiekami daudz iespēju eh, rast eh, atbilstošos līdzekļus nākotnē SEF enerģija vajadzībām. Uh, Nu, un eh, varbūt eh, žēl, ka tā, bet eh, fakts ir tāds, ka šobrīd projektu ieceres vēl nav gana nobriedušas CEF enerģija ietvaros. Vairāk nekā puse no ikgadam pieteikumiem nav līdz galam izstrādāti, ja salīdzinām ar CEF transports. Tur viss ir ļoti labi izstrādāts. Uh, Un, ja mēs paskatāmies uz aploksnēm 19. un 20. gadam, līdz. Tikai 27% līdzekļu ir, tā teikt, rezervēti. Nu, un eh, tas kontrastē ar CEF transports, kur aptuveni 90% 19. un 20. gadam jau ir rezervēti. Lūk, tā kā mēs domājam, ka CEF enerģija ietveros ir iespējama līdzekļu pārdale, un tas eh, nekādi nekavētu jebkādu enerģijas projektu īstenošanu. Otra komponente - 25 miljoni no CEF ITC, ITK. Nu, šeit ir skaidra politisku sinerģija. SEF ITK jau finansē kiberdrošības projektus. Ir bijuši četri mm, uzaicinājumi, četri konkursi par 21 miljonu kopš 14. gada. Un komisija uzskata, ka šeit ir tāda ļoti skaidra sinerģija. No vienas puses kiberaizsardzība un no otras puses civilā kiberdrošība. Tā kā mēs domājam, ka šeit ir tāda mm, politiska loģika piedāvāt šādu 25 miljonu pārdali. Tālāk. Atlikušai līdzekļu pārdales priekšlikumi nāk no plaša apjoma projektiem Galileo, Kopernikus un ITER kopumā 230 miljoni visiem trim kopā. Pirmkārt, Galileo. Piedāvājam pārdalīt 135 miljonus par labo aizsardzības fondam. Mūsuprāt, tas ir iespējams, tāpēc, ka Galileo lielā mērā gūst uh, ieņēmumus, kas, protams, arī tiek ļoti labi izmantoti, un līdz ar to ir arī zināma brīvība. Un uh, šie te piešķirtie ieņēmumi galvenokārt nāk no tādām valstīm kā Norvēģijas un uh, Šveices, kas iemaksā apjomīgas summas katru gadu Galileo programmā papildus finanšu plānošanā paredzētajiem līdzekļu apjomam. Uh, Nu, un eh, paturot prātā šos ieņēmumus, kas nāk no Norvēģijas un Šveices iemaksām, es eh, domāju, ka mēs eh, varētu īstenot šo te 135 miljonu pārdali. Un tieši šķiet ir 1,9, jā, tik tiešām 1,9% no kopējās Galileo aploksnes. Nu, tāpat Kopernikus 50 miljoni pieticīga summiņa, nu, ko mēs varētu pārdalīt. Un pēdējais elements, ko piedāvājam, tas nāktu no ITER. Tur mēs piedāvājam 80 miljonus. Šos 80 miljonus nebija viegli atrast. Nu, tas noteikti ir pats lielākais daudzums, ko mēs varētu pārdalīt no šīs programmas pašreizējā daudzgad finanšu ietvara kontekstā. Nu, nu, tas ir arī pārskatītā priekšlikuma rezultāts. Tas nāca no ITER, starptautiskās organizācijas um, budžeta 1920 gadam. Lūk, domājam, ka varam rast šo te naudu aizsardzības fonda vajadzībām, te pašā laikā nekompromitējot uh, Eiropas Savienības saistības, uh, ja runa ir par starptautiskām organizācijām. Nu, lūk, ar to arī beigšu. Un uh, kopā ar kolēģi no DG Grow labprāt atbildēsim uz jautājumiem. Paldies, priekšādātāji! Bez mikrofona tiek dots vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums ir, kāda tad ir tā marža šobrīd? Otrs jautājums. Kāda institūcijas ievēros saistības, kādas tās ir uzņēmušās? Uh, Jo, nu, savulaik tika runāts par to, ka sef līdzekļus nevar nekam citam tērēt. Un arī apārsnes 20-20 eh, līdzekļus. Ja runa ir par proporciju, tad eh, sef tā ir ļoti liela un arī FC1 komisijas priekšlikums, un eh, šeit arī padome, grib ņemt FC2 un sef līdzekļus. Nu, un tagad atkal parādās cefa līdzekļi, kas jāpārvirza aizsardzībai. Es atbalstu šo te jauno prioritāti, bet ir taču tomēr arī kaut kāda loģikas principi, kas jāievēro. Jaunajām prioritātēm ir nepieciešami papildu līdzekļi. Jaunām prioritātēm ir nepieciešams papildu finansējums. Nu, nu vēl es gribētu noskaidrot. Es varbūt to līdz galam labi nesapratu. 145 miljoni no SEF. Vai tas viss nāks no finanšu instrumentiem vai no grantiem? Es tā, ja pareizi sapratu, tad visa nauda nāktu no grantiem. Te nav runa par finanšu instrumentiem. Bet, tā, eh, nu, es tomēr gribētu apstiprinājumu šādai izpratnē. Nu, un eh, pēc atbildes, ko es ceru saņemt par to, cik liela tad ir šī te marža, nu, jautājums, kāpēc tad tā, eh, mēs izmantojam 125 miljonus. Nu, un uh, komisija var uh, vienmēr uh, tā ļoti viegli rīkoties ar ārkārtīgi daudziem miljardiem. Mēs ņemam miljardus no, tā teikt, labās pārnu kabatas, liekam kreisajā. Uh, Un tad ņemam atkal miljardu un pārbīdām. Nu, tā, tā sanāk tāda reizināšana. Un vienmēr runa ir par vienu un to pašu naudu. Bet tā pašā laikā netiek tik daudz runāts par samazinājumiem ļoti nozīmīgās programmās. Es domāju, ka visi taču piekritīs, ka šīs visas ir ļoti svarīgas programmas. Bet, nu, ja ir cerīgas programmas, tad ir nepieciešami arī papildu centieni rast līdzekļus. Nu, lūk, un te arī jautājums. Dalībvalstu pienesums, eh, dalībvalstu iemaksas, eh, kā nonāks budžetā? Kādā veidā tas eh, tiks nokārtots? Un kad šāda nauda varētu ienākt budžetā un kā? Paldies vārds nākamajam runātājiem. Rapidamente, porque también era un poco... Paldies. Pavisam īsti. Sakot tam, ko nu pats sacīja Fernandes kungs, ja mēs tēlēšu atkārtojamies un sakam to tūkstots reizes, jaunajā prioritātē nepieciešami svaigi līdzekļi. Mēs veicam finanšu programmēšanu, nosakam budžetu un prioritātē nepieciešams finansējums. Gada vidū mums nebūtu jāpieņem lēmums par to, ka šīs programmas nesaņems finansējumu tādēļ, ka mainījušās prioritātes. Un man no vienas puses pārsteidz, no otras puses nepārsteidz eh, tas, ko vēlos izcelt, proti. Tad, kad mums ir um, savas prioritātes, tad budžetā nekad nav gana naudas, bet uh, pēkšņi padome ir uh, noteikusi, ka aizsardzība ir augstākā prioritāte, un pēkšņi parādās tā nauda - 5 miljardi tur, 5 miljardi vēl kaut kur. Bet, nu, nu šis nesot viegli, bet naudiņa sarūpēta. Bet tā kā mēs lūdzām pa, palielināt budžetu, teiksim, FC, ka mēs lūdzām neapciet da, darbinieku skaitu FC, piemēram, tad mums tiek pavēstīts, ka naudas nav. Vai, nu, desmit stundas mums jāsēž trijologos, lai kaut ko panāktu. Bet, kad padomu kaut ko vēlas, tad pēkšņi Atsagnētie ienākumi, jā, rekur tikko atradām 500 miljonus. Tā ne, tam nevajadzētu turpināties. Šikolmēļ. Haumēla kungs. Jā, fosīcinā. Paldies, priekšstādētāji. Nu, svarīgākie argumenti jau izskanēja, un ņemot vērā to, ka jāiekonomē laiks, es neko tur nepiebildīšu. Okay. Paldies, Deprēkungs. Uh, merci, Paldies, priekšētātāji. Um, nu, man šķiet, ka pirms manis vēl bija citi runātāji no citām grupām, bet. Uh, Fernandesa kunga jautājumiem varu pievienoties. Paldies, Tārāna kungs. Harmony. Nu, harmonijas vārdā tā sacīt arī pievienošos Fernandes kungs sacīt. Finč. Finča kungs, kurš aizstāja Arnota kungu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšstādātājiem. Vēlos uzdot jautājumu komisijai 5 miljārdi aizsardzības fondam. Pats balstās uz pieņēmumu, ka joprojām nākamajos pāris gados, ja nākamajā, teiksim, gadā arī Lielbritānija turpinās savu budžetu pienesumu. Ja nē, tad ko, kas nav programmā, tas tiks apcerts vai, vai, vai attiecīgi, lai valstīm jāsrūpē papildus rocījumu, kā tur būs. Merci. Paldies. Turpinām. Koordinātori Ambrifta kungs. Euh, <coughs> Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Divi komentāri, viens jautājums. Komentāri, sākšu ar tiem. Pirmkārt, nu, ko tad mēs darīsim ar sefu? Vai tiešām tā kā paredzēts? Ja es pareizi atceros, bija diskusijas gadu garumā par to, vai šo vajag vai nē. Nu, tagad izskatās, ka tā drīzāk ir tāda kā rezerve, līdzīgi jau kā teica arī Žozē. Un nu, tas ir jautājums nākotnē, ja tā ir tāda rezerve, tad mēs tik griežam un griežam, nu tad varbūt jādomā, vai to vispār vajag. Es nezinu. Otra lieta. Gribēju uzsvērt to, ka Mums ir top-upi, tātad papildu līdzekļi, un šeit ir arī parlamenta pozīcija par šo lietu. Mm, tas jau nekādi nemazina parlamenta kompetenci ikgadējos budžeta jautājumos. Tur mums arī ir tāds, tās problēmas ar uh, parlamenta pozīcijas aizstāvēšanu, un tas jau arī nav gala lēmums. Uh, kaut kas tiek piedāvāts, mēs sakām nu, labi, bet nu, tas viss tomēr jāskatīt gada procedūras kontekstā. Un vēl jautājums Uh, par uh, nākotnes daudzgadu uh, finanšu ietveru. Ja mēs šodien lemjam par šādām prioritātēm, kādas būs sekas nākotnē? Nu, ne, kā tad mēs veidosim šo aizsardzības fondu, vai tie būs jauni līdzekļi, vai vienkārši pārdalām budžetu? Jo, nu, te mēs tādu precedentu veidojam, tādu darba metodi nākotnē. Tas ir tāds pagaidu risinājums vai uz visiem laikiem? Uh, Lūk, ja jau komisija ir par aizsardzību padarījusi par uh, prioritāti. Es tā saprotu, ka viens uh, miljards gadā sākot ar 21. gadu. Grāslērs kundze. Jā, dankiši. Paldies. Eh. Nu, ja mēs te ļaujam šodien tādu pārspēlēt no nu vienas pozīcijas uz otru, nu, vāciem mums ar to nav uh, laba pieredze. Domāju par, par uh, teiksim, pensiju fondu pārdošanu Kādēļ mēs uh, tagad iepludinam uh, Eiropas Savienības naudu kādā fondā, kur, kur mums nav nekādas kompetences? Mums aizsardzības jomā Eiropas Savienībā nav kompetences. Jā, mēs vēlamies, protams, uzlabot situāciju skaidrs, bet nevajadzētu būt tā, ka šis jaunās prioritātes tagad ja, tiek finansētas no, no citām prioritātēm, par ko esam vienojušies iepriekš. Tā, manuprāt, ir milzīga kļūda, ja mēs to pieļausim. Nu, es personīgi lūgtu mums person tam prātīgi pieiet. Ja ir jaunas prioritātes, par ko mums nav nekādas kompetences, nu tad jāmeklē jaunas, vajag līdzekļi kaut kur kasē, ne, nevis eh, tagad, mm, ņemot vērā to, ka mm, pat, ka mums nav prioritāti šajās jomās, mēs eh, izmantojam esošos saimnes līdzekļus, lai, lai to visu finansētu. Tā ir milzīga kļūda. Merci, mēs... Paldies, Deira kungs. Also, Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo ich. Nu, nezinu pat ar ko lai sāku. Atklāt sakot, eh, man, manī mījās eh, pārsteigums ar, ar, ar, ar tādu kā, kā riebumu. Nu, eh, šī komiteja, šis parlaments gadiem ilgi cīnas par līdzekļu paaugstināšanu atsevišķās jomās. Padomu, komisiju, mēs Spriešam par to, kādēļ, un arī strādājam, kādēļ līdzekļu šīm jomām nav. Nu, tagad pēkšņi drošība un uh, aizsardzība, ja padomē, tā ir kļūst par, par prioritāti. Nu, tās ir tieši tādas politiskas jomas, par ko politi padomu nu spēja arī vienoties, tad pēkšņi rodas arī uh, tas uh, radošums, kā taču naudiņu sarūpēt. Nu, man tas tiešām eh, liekas ne, nepieņemami. Tagad te, tiek panākt eh, steidzam vienošanās par politiskajiem mērķiem, un tam tiek atnā, atrist arī rocība un citas lietas, kas varbūt nav tik svarīgas. Nu, to elastīgi padoms lēpjas aiz, aiz eh, politiskiem saukļiem tā sacīt, ka, nu, nezinu, mums ļoti grūti būs vienoties un atrast naudu. Un tādēļ es viennozīmīgi pievienojos Grešlas kundzē šajā jautājumā. Pirms uh, Mēs, mēs tagad uh, vienojamies par, par to, ka naudīgi kaut kā tiek pārspēlēta un viss jārunā par kaut ko citu. Parlamentam ir savas prioritātes, un tām naudīgi neatrodas. Un, un, mēs tomēr runājam par līdzlēmumu pieņemšanas uh, spējām. Tagad, uh, lūk, to 5 miljardi tiek sarūpēti no dalību valstīm um, šīm spējām, kā jūs sacījāt. Nu, runājot par līdzfinansējumu, 4 miljardi no dalību valstīm plus 1 miljards no, no kopējā budžeta. Un es domāju, ka, ka mēs eh, no savas puses eh, pakustināsim kaut pirkstu, lai šo to atbalstītu, pirms eh, mums nav bijis iespējas vispār padiskutēt par šie, šiem avotiem. Viens mīlēts, nu arī nav skaidrs, no kurienes tas nāks, vai no nākamā vidējā termiņa finanšu satvēra vai kā. Uh, Un tagad tas vienkārši tā izkūpējas no mūsu budžeta. Neskatoties uz to, ka dalība valstī nav nekādas kompetences uh, attiecībā uz uh, uh, aizsardzības jautājumiem, bet, lūk, uh, um, starpvaldību vienošanās tāda, ka, ka, ka tas notiks. Nu, tā kā no kurienes nāk šī nauda, tas mums ir kritiski izšķirts jautājums. Pirms mēs vispār sākam runāt par saturu un procedūru, pirms vispār sāku par to domāt, vispār neesmu gatavs par to domāt un turpināt diskusijas, tā cik naudas, eh, kāda, kādos tur logos vai kur viņi saliekās un kā tā tiks izmantota. Ņemot vērā to, ka mums ir prioritātes, eh, par kurām arī vēl nav pieņemta lēmumi, es neesmu nu, nemazākā mērā gatavs patiesībā kopā 5, šis 5 miljardus kaut kur atrast budžetā. Man šķiet, ka šīs eh, komisijas priekšlikums ir galīgi garām. Thank you very much for giving me the word. Paldies, man sauc Analīts, nāku no AFET komitejas un uh, eh, CD komitejas. Un es gribētu uzsvērt to, ko Gājara kungs nu pat minēja. Šī ir uh, jauna kompetence. Un um, eh, no dalībvalstīm tiek prasīta līdzekļi daudzgad finanšu ietvaram. Uh, Nu, lūk, un eh, dalībvalstīm, protams, ir jāmaksā, ja tās vēlas kaut kādas izmaiņas, bet es esmu nobažījies par tādu situāciju, ka dalībvalstīm uh, būs sava teikšana par to, kas tad notiek ar visiem šiem produktiem. Mums vēl ar vienu nav Eiropas ieroču eksporta režīma. Nu, lūk, un es domāju, ka ja mums nav nekādas teikšanas uh, Nu, un, ja runa ir par uh, ārlietu politiku, tā skaitā ieroču eksportu, nu, lūk, piemēram, kaut kādas mokurīkus nav ļauts importēt vai eksportēt, bet ieroči gan ir uh, atļauti šādām darbībām. Nu, es domāju, ka Eiropas parlamentam tomēr ir jābūt savai teikšanai, un es domāju, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem, ja runa ir par līdzekļu piešķiršanu situācijai, kur mums nav nekādas kontrolas un lēmuma eh, tiesību. Eh, ja šeit ir Eiropas līdzekļu, tad ir jābūt arī iespējai pieņemt lēmumus. Paldies, eh, Savabas kungs! Sarvamā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es domāju, ka vajadzētu skaidri nošķirt divas lietas. Pirmkārt, vai jur runa ir par jauniem līdzekļiem vai nē, un kurš tad maksās? Un otrs jautājums, kāpēc mums to vajag? Lūk, atturīgie visi tagad jau pamet zāli, varbūt kāds paliks, ehm, varbūt kā jūs, kolēģi, varat uzklausīt eh, manu viedokli Protams, ka jābūt eh, jauniem līdzekļiem. Tas nāktu par labu dalībvalstīm. Eiropas Savienības dalībvalstis šķiež ārkārtīgi lielus eh, līdzekļus eh, aizsardzības tēriņos, kas nav efektīvi. Mums ir skaitļi ir skaidri atsaucis punkti. Ja mēs paskatāmies uz uh, līdzekļiem, kas tiek tērēti Eiropā un ASV, nu, drausmīgi. Tas, ko mēs gūstam par saviem līdzekļiem, ir nožēlojami. Mēs neesam inovatīvi, neesam līderi, neradām darba vietas, nekādu labumu, nekā savienība, nekā dalībvalstis mēs negūstam no šī visa. 15%, 1,5, lūk, 15%. Tāda ir tā tiecība. Es gan atbalstu komisijas iecerēto darbību, jo mēs varētu šādi novirzīt uh, līdzekļus prioritātēm. Ja mēs skatāmies tādu kūpainu pēc 20. gada daudzgad finanšu ietvers, mēs zinām, ka būs uh, migrācijas un drošības uh, jautājumi risināmi. Tās ir tās divas prioritātes, kas mūs sagaida. Mans jautājums ir, kāpēc nelikta olas vienā grozā un radīt ko daudz vairāk, bet tam jānāk no dalībvalstīm, jo dalībvalsts ir tās, kas uh, gūs labumu. Es domāju, ka pamatojums aizsardzības fondam ir ļoti skaidrs. Mm, gluži vienkārši ir labāk jāizmanto Eiropas Savienības līdzekļi, bet tad atkal ir trešais jautājums, un tas ir tas lielais jautājums, kāds tad ir prioritāts pēc 2020. gada. Ja mēs pieņemam to, ka uh, aizsardzība un drošība ir viena no prioritātēm politiski runājot, tad es īsti nesaprotu, kāpēc tā pašā laikā mēs nevarētu to darīt efektīvāk. Lūk, tāds mans viedoklis. Un tas gan nav Eiropas Savienības mandātā, bet nu, mēs jau šeit nerunājam par uh, kopīgu aizsardzību. Mums nav šādas te kopīgas aizsardzības, tiešām nav. Uh, bet runa principā ir par labāku apvienotu resursu izmantošanu. Paldies Sarvamā kungam, vai būtu vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ir skaidrs, ka te runa ir par tādu būtisku jauninājumu. Aizsardzības Eiropa. Bet, nu, šāda te pragmatiska iniciatīva, taču tomēr būtu attiecīgi jādebatē arī parlamentā, lai mums būtu iespēja paust arī savu viedokli arī par nākotni. Ir skaidrs, ka mums Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi atšķirīgs militārais aprīkojums salīdzinām, piemēram, ar ASV, arī ja runa ir par kaujas lidmašīnām, tās ir ārkārtīgi atšķirīgas un tās efektivitāti neveicina. Mums uh, ir ambīcijas padarīt Eiropas Savienību par globālu spēlētāju un līderi, nu tā kā jautājums ir par metodi. Nu, lūk, tā kā ir jādomā par to, vai mēs uh, skatām uh, šo te jautājumu pamatīgi un arī uzklausām sabiedrības viedokli. Es domāju, ka šādas prioritātes patiktu sabiedrībai, un tas, es domāju, gūtu sabiedriskās domas atbalstu. Runājot par jautājumiem, kas izskanēja, mums te ir divi komisijas pārstāvji Uralkungs budžeta jautājumos un Aleksī no DG Grow. Varbūt, ka Uralkungs varētu sākt. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies visiem deputātiem. Uh, kā es vismaz sapratu, tas ir tāds atbalsts uh, priekšlikumam par aizsardzību kā tādam. Taču esmu atzīmējis arī kritisks piezīmes uh, par šo finansēšanas modeli, kas tiek piedāvāts. Protams, esam atzīmējuši sev šos viedokļus. Centīšos atbildēt konkrētiem jautājumiem, kurus galvenokārt uzdeva Fernandes kungs. Pirmais jautājums, eh, kādas rezervas mums joprojām ir A sadaļā. Eh, plānojot 2018. gadam budžetu, Uh, un pievienojot 19. 20. gadu budžetu kopā ir 661 miljonus. Un, ja mēs iekļaujam šos te 21 miljonu, kas ir komisijas priekšlikumā, mums ir jāsaglabā arī neliela rezerve uh, parlamenta pilotprojektiem un sagatavošanās pasākumiem. Un ja mēs pieliekam vēl 100 līdz 150 miljonus gadā, tad 660 miljoni tiek samazināti līdz 435. 171, 19. un attiecīgs summa 20. Fernandes kunga jautājums, tad ja eh, vispār pastāv šīs rezervas, vai komisija tās neizmanto? Nu, man atbilde ir diezgan paredzama. Tas ir piesardzības jautājums. Mēs e, šobrīd esam finanšu plānošanas perioda vidū. E, trīs ir pusgadi pagājuši, trīs ir pusgadi mums vēl priekšā. Un uh, viens A kategorijā mums ir parādījušies uh, jauni, uh, jaunas pozīcijas, un uh, mēs nevaram paredzēt, ka nebūs kaut kāda jauna noteik, notikuma attīstība tuvākajos gados. Mēs saprotam, ka vajag kaut kādu daļu svaigas naudas. Tāpēc mēs piedāvājam šo 150, 125 miljonus, bet ņemot vērā, ka vēl 3,5 gadi ir palikuši, e, tomēr uzskatām, ka šie 435 miljoni būtu jāsaglabā uh, kaut kādiem tālākiem. Ja atļausit, nu tad uh, Fernandes kungam ir ļoti īsts jautājums, ko viņš gribētu jums uzdot. Par šo lietu, kāpēc jūs runājat par 1A sadaļu un par uh, rezervēm 1A Mums ir arī tāda vispārēja rezerve. Un uh, mans jautājums nav tikai, uh, cik tad mums ir šādu rezerves līdzekļu 1A, bet uh, visās sadaļās, lūk, kopumā runājot, globāli. Piemēram, 1B arī. Justement, sur la 1B, la marge n'existe pas. Nu, bet lieta tāda, ka nav šādu rezervju. Citās kategorijās esošās rezerves mēs nevaram izmantot 1A vajadzībām. Uh, Mm, tas, kas pastāv, un varbūt uz to atsaucas Fernandeza kungs, tik tiešām ir globālās eh, vispārējās rezerves, eh, ko var īstenot specifiskiem instrumentiem. Taisnība, nu tā ir tāda pēdējā iespēja. Jau esam izmantojuši vispārējās rezerves, eh, piemēram, EFSI finansēšanas vajadzībām. Komisija nav piedāvājusi šī priekšlikuma finansējumam atkal izmantot vispārējās rezervas piesardzības apsvērumu dēļ. Bet, nu, ir skaidrs, ka šāda iespēja pastāv. Lūdzu, pavisam īs komentārs. Nu, tātad, cik lielas ir rezervas kopumā? Lūdzu. Là, je, je dois répondre par écrit. Nu, te man jāatbild rakstiski, man nav šobrīd pieejami skaitļi. Es gribētu mm, apstiprinājumu. Es esmu dzirdējis, ka runa ir par vairāk nekā 2,6 miljardiem eiro. Un es esmu pārliecināts, ka 2,6 miljārdus eiro nevar, neizmantosim līdz daudzgad finanšu ietveru beigām. Mm. En écoutant bon, M. Fernandez, je, je vais confirmer le... ESA varētu šos skaitļus rakstiski apstiprināt. Šodien pat centīšos to izdarīt. Bet, nu, ir arī jāpatur prātā, ka pēc vidustermiņa pārskata un vispārējās rezerves varētu tikt izmantotas arī trešajai un ceturtajai kategorijai. Es piekrītu Fernandesa kungam, ka nu, maz ticams, ka mēs izmantosim šos te vairākus miljārdus 1A kategorijā, bet nu, nevar izslēgt, ka varētu rasties eh, īpaši svarīgas vajadzības, piemēram, migrācijas jomā. Tur ir nepieciešams finansējums līdz 20. gada beigām. Nu, tas ir tāds uh, mērķis arī vidustermiņa pārskatam. Uh, Nu, kā tad rast šādas te elastīgas rezervas tik stingrā budžetā jautājums? Es nesapratu jautājumu. Jūs teicāt, ka ir grūti, es teicu tā tad, ka ir grūti rast elastību tādā tik stingri noteiktā budžetā, ne? Mm, krīžu gadījumā 2015. un 2016. gadā mēs jau to vērojām. Merci. To, uh, to Atbildot uz pāriem jautājumiem, nākamais jautājums no Fernandes kunga puses bija par to, vai uh, šie te pārdalītie līdzekļi nāk no finanšu instrumentiem vai grāntiem. Abos gadījumos SEF Energy un uh, SEF IKT nāk no grāntiem šis pārdalītais finansējums. Tas ir pilnīgi skaidrs, un CF enerģija, finanšu instrumenti, vispār tur vairs neeksistē, tur nekas nav palicis. Nu, er, principā tur nav līdzekļu pār EFS, tīvi vēl lēmums nav pieņemts, bet principā CF enerģija finanšu instrumentos nekas nebūs atlicis. Un pēdējais jautājums no Fernandes kunga par dalību valstu ieguldījumu. Es saprotu, ka tas eh, nevirzīsies caurreiz budžetu, bet tieši uz nozerēm. Varbūt kolēģis no DigiGrau var to paskaidrot sīkāk. Un beidzot jautājums, vai komisijas priekšlikums ir ņēmis vērā faktu, ka nākotnē nebūs iemaksu no apvienotās karalistes. Nu, šī gadījumā vienīgais, ko es varu darīt, var atsaukties uz to, ko komisārs Otingers ir vairāk kārt atkārtojis. Viņš ir ļoti satraucies par šo uh, finansējuma uh, plaisu iztrūkumu, kas radīsies no tā, ka Lielbritānija tālāk nemaksās, bet no otras puses būs jaunas vajadzības. Uh, finansēšanai. Un skaidrs, ka aizsardzība būs viena no jomām. Tā kā aizsardzība ir daļa no šīm te nu, nefinansētajām jomām, ko viņš ir atkārtos vairāk. Un es došu vārdu savam kolēģim tālāk. Paldies, gluži vienkārši pāris ātru komen, īsu komentāru, varbūt par komisijas priekšlikuma kopējo kontekstu. Ir skaidrs, ka ir jādomā par aizsardzības nozares attīstīšanu, un tas ir tāds loģisks turpinājums sagatavošanās darbībām, kas tika uzstāktas 17. gadām paredzēts diviem nākamajiem gadiem. Runa tā tad ir par sagatavošanās darbībām. Uh, ar mērķi nodrošināt turpināmību, lai viss nepārtrūkt 17. vai 18. gadā. Ļoti svarīga lieta, ko es vēlētos uzsvērt. Komisijas eh, prezentētais priekšlikums nav eh, šeit runa par aizsardzības politiku, runa ir par eh, aizsardzības industriju. Un tā ir būtiska nianse. Uh, 163. pants līgumā, kur ir runa par nozaru konkurētspēju. Šeit nav, tā teikt, politisks tiesiskais pamats. Kāds ir mērķis mūsu priekšlikumam? Mēs esam konstatējuši, ka trūkst sadarbības ir ārkārtīgi svarīga sadarbība uh, aizsardzības industrijā Eiropas Savienībā. Mums ir atsevišķas uh, dalībvalstu industrijas, kas ir uh, ļoti konkurētspējīgas, bet sadarbības nav, nav sadarbības projektu. Nu, un tas, protams, rāda izmaksas arī nodokļu maksātājiem. Trūkst efektivitātes. Uh, Un arī kapacitātes vairošana atpaliek, ja runa ir par Eiropas aizsardzības spējām. Šādā situācijā, ko tad mēs varam darīt? Protams, ka ir sagatavošanās darbības, kas ir vērstas uz pētniecības veicināšanu, tas ir ļoti svarīgi. Mērķis jau nav pētniecība pati par sevi, bet gan pētniecības rezultāti, kas vairos kapacitāti. Mēs varam tikai tā pieklājīgi aicināt dalībvalstis un industrijas uzņēmumus sadarboties. Gan uzņēmumi, gan arī dalībvalstis ir norādījušas, ka sadarbība ir saistīta ar papildu izmaksām. Lai gan gala rezultātā vairojas efektivitāte, tomēr tas ir saistāms ar sākotnējām izmaksām. Mūsu piedāvātās programmas mērķis ir risināt šo izmaksu jautājumu. Mēs te mētējam uz ļoti konkrētu ķēdes posmu - attīstība. Mēs eh, gribam eh, veicināt eh, industrijas attīstību. Nu, un arī pētniecības rezultāti. Pētniecība nereti ir finansēta no sabiedriskiem līdzekļiem, bet šeit trūkst sasaistes un nereti pētījuma rezultāti praksē nekādu labumu nedod. Uh, Lūk, tāpēc ir tik svarīgs šis te attīstības eh, posms un eh, ar eh, savienības līdzekļiem varētu nu, vairot šo te rezultātu iedarbīgumu. Un te runa ir par ierobežotu 20% proporciju. Ja industrija nodarbojas tikai ar nacionāliem projektiem. Nu, tas, protams, ir ļoti interesanti un labi, bet šādus projektus mēs nefinansēsim. Runa būtu par sadarbības projektiem. Tātad eh, vismaz trīs uzņēmumi, vismaz divās dalībvalstīs vienā projektā. Lūk, par šādu ideju varētu diskutēt. Mērķis ir eh, piespiesta dalībvalstis un eh, nozares sadarboties. Protams, ka tam ir zināmas izmaksas. Ja mēs gribam eh, būtiskus eh, jauninājumus eh, šeit, tātad 500 miljoni 2019. gadam, ir skaidrs, ka aizsardzība maksā dārgi. Uh, Un, ja mēs gribam, lai tam ir kāda jēga, tad ir nepieciešams arī atbilstošs budžets. Šie te 500 miljoni, kā tad nonācām pie šī skaitļa. Ja mēs nosacam 20%, savukārt 80% nāktu no dalībvalstīm, no aizsardzības ministrijām, kuras iesaistītos šajos te atbilstiesīgajos projektos, nu, un lai novērstu to, ka līdzekļi tomēr tiktu izšķiesti, mēs piedāvātu. Uh, noteikumus, kas šādiem te uzņēmumu kopumiem liktu pierādīt, ka viņiem jau ir zināmas saistības dalībvalstīs, kas rezultātos, piemēram, produktu iepirkumā, tā lai, piemēram, netiktu izstrādāts vai attīstīts kas tāds, kas nekad dienas gaismu neieraudzīs. Lūk, priekšsēdētāji, pāris vārdos um, priekšlikuma būtība. Paldies! Nu, skaidri var redzēt, uh, ka te vēl vien ir tāda politiska viskozitāte. Ja runājam par aizsardzības Eiropu, Kreslas kundze. Äh, Paldies, ka paskaidrojāt. Nesmu apmierināta ar jūsu atbildēm. Jautājums paliek, vai mēs varam sākt vākt budžetu aizsardzības jautājumiem bez eh, skaidrības par to, nu kāda aizsardzības sistēma mēs vēlamies, kāds aizsardzības ceļš mēs vēlamies. Tas neiet krastā. 20% no Eiropas budžetam atvēlēt, es noteikti nevēlos. Nu, šis eh, jautājums, ka tagad mēs te izvēlam kaut kādu fondu un dāvim, vēl tur samitās, nu, to es nevēlos. Tas, ka dalību valstīm jāuzlabo sadarbība aizsardzības sektorā, tas ir neapšaubām, bet eh, es eh, vēlos eh, šo jautājumu vērsties arī pie Ettingera kungabām, lai viņš izskaidro pamatīgāk. Tas ir tāds principāls jautājums. 25 miljoni iepriekšējā budžetā bija pilotprojektiem. Manuprāt, jau tā bija pirmā kļūda. Un tagad mēs te sākam pieļaut otru kļūdu. Jautājums par kopējo konstrukciju, to mēs nedrīkstam izlaist no acīm. Un tā šodien mēs tiek uzniekot mazu solīšu, no to mēs nedrīkstam samierināties. Tā ir politiski ārkārtīgi delikāta tēma. Nu, nav arī godīgi nomaitāt šīs amatpersonas ar šiem jautājumiem. Viņi jau uh, nav politiķis. Šis jautājums tiešām būtu jāapsver politiskā līmenī. Je pense, ka. Nu, es lielā mērā varu piekrist Grāslas kundzes viedoklim. Nu, politiskā ziņā, ko tad mēs gribam darīt? Rotas tāds iespējas, ka mēs te kaisām zirnīšus uz ceļa, cerot, ka cilvēki atradīs pareizo ceļu. Šeit runa ir par dalībvalstīm, par nosari. Uh, Un nu, šeit nereti ir runa par tādām ļoti specifiskām attiecībām. Ir nepieciešama politiskā vīzija un politisks projekts, kam būtu sabiedrības atbalsts, lai tas viss būtu demokrātiski un leģitīmi. Jo nu, citādi mēs salapināsim kopā kaut ko diezgan jocīgu. Ir skaidrs, ka aizsardzība ir ļoti svarīga, bet viss pagaidām darītais vēl ar vienu ir ļoti pieticīgs. Nu, nezinu, varbūt, ka mēs esam tādas eh, jaunas uh, Eiropas uh, sabiedriskās domas priekšvakarā. Jautājums ir, kādu sabiedriskos labumus Eiropas Savienība rīt varēs piedāvāt saviem iedzīvotājiem. Skaidrs, ka tas lielā mērā ir nacionāls jautājums, bet ņemot vērā globalizāciju, tas uh, vairs nevar ilgi būt tīri nacionāls. Uh, Lūk, paldies, tiešām interesanta viedokļa apmaiņa. Bet, nu, citas sanāksmes jau mūs arī sauc, un ir skaidrs, ka ir jādomā par reālām politiskām debatēm. Kolēģi, sāksim atkal darbu trijos, bet trijos precīzi lūdzu. Oui, ben on le dira en commençant. Quoi. Je précise que la precizēšu, ka tā ir sanāksmē aizslēgtām durvīm pulksten trijos. Lūk, tā kā dažiem no jums ir eh, attiecīgi jā, jāpatur tas prātā. Thank you.